tā saražot produkti un preces. Kā nonākt pie šādas ideālas situācijas? Nu, lūk, šajā īsajā ziņojumā cenšamies uz šo jautājumu atbildēt vairākās daļās un grib norādīt uz pāris atsevišķiem elementiem. Bet pirmām kārtām gribēju pāris, šeit Silvija pāris vārdos gribēja runāt par koncepciju verdzību, par šo terminu. Back to Kevin right away. Jā, tikai pavisam īsti pēc tam došu vārdu atkal Kevinam. Viena no lietām, ko mēs ziņojumā pasakām, ir tas, ka nepieciešams mainīt terminoloģiju. Visu darbu kārtību un politiku mērķus, arī statistiku no cilvēku tirzniecības uz verdzību. To aprakstām šai pētījumā atsevišķās sadaļās. Uh, Domājam, ka tas ir svarīgi, tāpēc, ka ja šāda veida nomaiņa nenotiek, tad Eiropas Savienība pievērsies tikai un vienīgi mehānismam, ar kura palīdzību cilvēki tiek padarīti par vargiem, nevis pret verdzību kā tādu vērstīsies uh, Eiropa. Protams, tas nenozīmē, ka nevajadzētu apkarot cilvēku tirdzniecību, nē, protams, ka vajadzīgs to darīt, bet iespēj, vajadzīgs šeit apkarot visu posmu, arī šo gala rezultātu, verdzību kā tādu. Tāpat arī dažādās dalību valstīs ir dažāda izpratne par šo jautājumu. Varbūt ir vajadzīgs lielāks steidzamības faktors. Dažas valsts uzskata, ka viņu, viņu teritorijā vairs nepastāv šī verdzība, jo tas tāds vēsturiski ļoti piesātināts termins, bet domāju, ka šim vārdam vajadzētu parādīties arī politikas prioritātēs, piemēram, piegādas ķēdes apspriežot Tāpat arī pieprasījumu pusē varbūt, ja runājam, piemēram, par um, cilvēku tirniecību seksuāliem mērķiem, prostitūciju un tā tālāk. Un tāpēc domāju, ka šai te, jaunai terminoloģijai vajadzētu kļūt par daļu no politikas vedzības apkarošanā. Tātad eh, tāds mūsu uzskats. Paldies, Silvija! Un tālāk pievēršamies pāris tēmām, atkal tādā vispārīgākā veidā. Pirmām kārtām Ļaujiet man to noformulēt šādi. Domāju, ka mēs visi ļoti labi zinām, ka 19. gadsimta 70. un 80. gados parādījās jauna, jauna koncepcija, šis, šī dzimumu eh, perspektīva, skat, ka respektīvi nepieciešams skatīties uz cilvēces attīstību caur sieviešu pieredzi, caur sieviešu perspektīvu. Un tam, protams, bija ļoti liela nozīme. Tam bija būtiskas sekas arī eh, cilvēces attīstības vēsturē un uh, dažādu veidu humanās palīdzības sniegšanā, attīstības pasaulē un tā tālāk. Viena no lietām, ko mēs šai jomām pētot apskatām, ir doma par eh, skatu caur verdzības perspektīvu. Viena no lietām, kas esam konstatējuši visā pasaulē, ir tas, ka pastāv ļoti daudz organizāciju un darba attīstības jomā, kas vēršas pret verdzību, palīdzot cilvēkiem uh, izkļūt no verdzības situācijas. Un, lai to darītu, protams, viņiem jānodrošina pamatiesības un ekonomiskā stabilitāte. Tam jānāk līdzi ar atbilstīgu mm, at attīstības palīdzību, atbalstu. Tāpat arī šī palīdzība un darbs reizēm tomēr tiek, eh, nu, atduras pret tādu nezināšanu, eh, nevēlēšanos palīdzēt, tāpēc, ka verdzība šajās valstīs ir realitāte un tā nevēlas atzīt šos pretējos mērķus. Ļoti labi pazīst, piemēram, situāciju Ziemeļindijā. Indijā Eiropas līdzekļu īstenotāji grasījās palīdzēt ciemat iedzīvotājiem, nezinot, ka viņi dzīvo jau tādās pārmantotās verdzības formās, struktūrās, un tie, kam pie, un tad bija tādi, kam piederēja šie iedzīvotāji, un viņi faktiski šos attīstības fondus, līdzekļus ielika savā kabatā un teica, vai nav lieliski? Lielas, ka šeit ir kaut kāda Eiropas fondi, atbrauc palīdzētāji, grasās uzcelt lūk klīniku, slimnīcu, parūpēties par cilvēkiem, kuri ir mani vārgi. Lieliski. Un tad, ja paskatāmies šeit uz šo situāciju caur verdzības aspektu, tad arī attīstības palīdzības sniegšanas laikā, ja mm, raugāmies arī uz piegādes ķēdēm, ir jāņem vērā šādas nianses. Un tad saredzam, cik daudzos dažādos potenciālos veidos mēs varam uh, tās pilnvars, kas ir mūr, mūsu rokās, gan kā valstīms, gan kā citur, vērst pret verdzību. Pieminēja piegādes ķēdes. Par to vēl gribu nedaudz arī parunāt. Nu, pilnīgi noteikti visā pasaulē uh, tie, kas e, nu, ir šie pakļauti verdzībai, nedīv, nedzīvo pārsvarā Eiropā. Nē, tā ir Dienvidaustrumāzija, Ziemeļāfrika, Dienvidamerika un tā tālāk. Mēs to visu ļoti labi saprotam, bet savukārt preces, kas tiek saražotas šo vergu darba rezultātā, nonāk pie mums elektronika, mobilie telefoni, uh, dažādas metāla daļas mūsu automašīnās, piemēram, kaut kāda veida lietas, kas nāk no Brazīlijas un tā tālāk, tāpat arī zīvis, garneles un tā tālāk. Jūs šodien pat varbūt ēdāt mm, lenča laikā garneles. Un virkne no šiem produktiem ir iegūta vergu darba rezultātā. Un tas tiešām ir tāds, nu, nedaudz mūsinošs fakts, jo, protams, ka šie produkti nebūtu nav vairākums, eh, nu, kaut kādā preču kopumā. Īpatsvars nav liels, tā pēc tam neliela daļa kopējā, piemēram, lūk, rezervas daļu skaitā, kur šīs rezervas daļas nāk no vergu darba. Tas pats attiecas uz kokvilnu. Globālajā kokvilnas tirgu tikai pavisam neliela daļa kokvilnas nāk no vergu darba, bet ir svarīgi to atcerēties, ja vēlamies pielikt punktu verdzībai. Un, ja vēlamies nedot šiem vergu turētājiem resursus tālākam šādas atbaidošas rīcības turpināšanai, tas nozīmē, ka mums šie produkti ir pilnībā jāizņem no apretes jāizņem no produktu ķēdes, un tāpēc mums jāsturas piesardzīgi, mums jāpārliecinās tāpat laikā, ka mēs nekaitējam iedzīvotājiem, kas ir vergi, kas ir pakļauti jau verdzībai šobrīd, jo nedrīkstam līdz ar tā vienkārši boikotēt šīs preces, bet vienkārši aktīvi jāiejautas, lai dotu viņiem brīvību. Un visbeidzot, domāju, svarīgi domāt par dzīvi kā tādu, par slimību, kā epidēmiju mums kā cilvēcei, kā nācija kopienai jādomā, kā vērsties pret šo parādību, tad, ja tā, piemēram, būtu jauna, draudīga slimība, sērga, mums taču būtu jāmēģina tad rast iemesls, cēlonis, vietu, no kurienes šī slimība nākusi. Tad mēs tādā gadījumā meklētu speciālistus, kvalificētus speciālistus, kas ļautu šo slimību izārstēt, kas palīdzētu pacientiem. Mēs meklētu arī iemeslus un cēloņus, kādēļ šī slimība izraisīsies, un tad mēs vērstos pret šiem cēloņiem. Šo ideju liek jums priekšā tāpēc, ka ļoti lielā mērā daudzās valstīs visapkārt pasaulē tā vienotība, ko mēs, piemēram, radītu, lai vērstos pret putnu gripu, kā to mēs esam pieredzējuši arī pētniecības stratēģijas ietvaros un tā tālāk, eh, mēs šādu vienotību neredzam verdzības apkarošanā. Bet es domāju, ka tāda būtu vajadzīga un te ir vajadzīga saskaņota, vienota rīcība, un domāju, ka tas ir lielisks, lielisks veids, kā vērsties pret verdzību, un domāju, ka tieši šādā mirklī esam šobrīd nonākuši. Paldies! You, professor. Paldies, eh, Vācā kungs! Nesmu droša, vai profesors Trots vēlas teikties, nē. Tādā gadījumā laipni lūdzam Vasiljātu kundzi, Eiropas Savienības eh, pret uh, cilvēku tirdzniecības uh, koordinātori. Jūs, uh, darbojaties e, komu ģenerāla direktorātā, un jūs runāsiet par e, cilvēku tirdzniecības apkarošanu līdz 16. gadam par šo programmu, un es arī saprotu, ka jūs arī esat iepazinušies ar pētījumu, un tāpēc es jūs aicinu arī par to padomāt un izteikties. Lielas paldies par ielūgumu! uz šo apakškomiteju. Man vienmēr ir liels prieks ierasties parlamentā, jo man ir jāsaka, ka eh, darbā eh, pret eh, cilvēku tirzniecību parlaments ir vissvarīgākais sabiedrotājs. Un jūs esat virzījuši uz priekšu šo konkrēto darbu kārtību, tāpēc vēlos pateikties par šo iespēju savā darbā. Es no sākuma vēlētos pārsta komentārus par šo dokumentu, jo darba kārtība man liek izteikties. Un, ja būs palicis vēl kāds laiks, tad es arī pastāstīšu eh, par mūsu darbu. Man ir trīs eh, dažādu um, komentāru veidi attiecībā uz šo dokumentu. Pirmā lieta ir aptvērums, kas ir svarīgākais. Otrā lieta savukārt ir juridiskais pamatojums. Un trešā lieta ir saturs. Un es sākšu ar aptvērumu. Ļoti uzmanīgi uzklausīju dokumenta autors. Uh, Un tātad eh, šajā eh, pētījumā eh, tiek um, aplūkota cilvēku verdzība, tomēr šeit um, pietrūkst ārējās darbības aspekts, jo Eiropas Savienības ārējās darbības ietvers basās uz dokumenta. Tieši saistībā ar pretverdzības rīcību, un šis pats nav uzsvērts. Un, ja man nāktos eh, domāt eh, par eh, šī dokumenta aptvērumu, aptuveni divas trešās daļas no šī dokumenta saistās ar Eiropas Savienības iekšējo politiku un nacionālajām dalībvalsts politikām. Un tas man rada problēmas saistībā ar šīs komitejas darba aptvērumu. Un tas attiecās arī uz Eiropas Savienības strateģijas īstenošanu, kā jau tas tika uzsvērts. Un lielākā daļa no šīs eh, stratēģijas eh, tik tiešām ir Eiropas eh, Savienības politika, un tas neatiecās uz ārējo darbību. Vēlos pievērsties arī juridiskiem aspektiem. Es 15 gadus darbojos akadēmiskajā vidē, vai tas ir labi vai slikti. Tomēr es vēlētos arī pievērsties tieši juridiskiem saturam. Eiropas Savienības eh, politika attiecībā uz eh, verdzību un tās apkar, apkarošanu, tas ir, ir iekļauts 83. pantā līgumā par Eiropas Savienības darbību. Un eh, šajā uh, līgumā uh, tad verdzība tiek definēta kā noziegums, un Eiropas Savienībai ir tiesības uh, izvērst um, politikas rīcību šai sakarā un pieņemt tiesību aktus. Uh, un Eiropas eh, Savienības pamatiesību harta arī paredz rīcību eh, pret verdzību. Un, eh, cik es saprotu mm, to, ko teica autori, tad cilvēku tirdzniecībā verdzība ir iekļauta kā eksploatācijas forma līdz ar to. Šī te um, verdzības definīcija ir cieši sasaistīta ar cilvēku tirdzniecības definīciju. Savukārt Eiropas Savienības direktīvā mūsu likumdošanā par uh, cilvēku tirdzniecību 16. aprīlis šogad bija transponēšanas eh, termiņš, tur ir minēts, ka eksploatācijā ir eh, jāiekļauj eh, arī dažādi seksuālās eksploatācijas veidi, kā arī verdzība, ubagošana vai arī tad, tad, tirniecība ar orgāniem. Mums tiešām nāktos eh, vairāk tam pievērst uzmanību 83. punkta sakarā. Eh, ne visi eh, cilvēki, pret kuriem tiek vērsta cilvēku tirdzniecība, ir vērgi. Un vairāk kā dalībvalstīm ir nācies arī, arī pārskatīt savus iekšējos noteikumus šajā sakarā tomēr pastāv dažādi juridiskie um, ietveri, un tāds ir juridiskais pamatojums. Un tad ir arī vēl viena sadaļa ar dažādiem jautājumiem. Tomēr es eh, tiem neiešu cauri soli pa solim, tāpēc, ka eh, tie ļoti skaidri ieskicē Eiropas Savienības stratēģiju, un ja jūs to lasāt, tad vairums no šiem jautājumiem tur ir atbildā, atbildēti attiecībā uz rekomendācijās. Vairums no tām attiecās uz Savienības ārējo darbību, pat uz eh, ārējo politiku, un tāpēc jautātu priekšstādātāji, vai ir eh, kāda jēga runāt par eh, konkrētiem jautājumiem, kas ar to ir saistīti. Un, protams, ka cilvēku tirdzniecības problēmas risināšana ir prioritāra Eiropas Savienībai un dalībvalstīm, un manā loma ir tāda, ka mums ir divi koordinātori savienībā. Viens ir tātad, attiecībā uz preterorismu darbību, un ir arī dalībvalstu vēlēšanās sastrādāties un pievērst uzmanību šim jautājumam. Un mēs arī uh, pamanījām šajā dokumentā, ka statistikas uh, analīzē uh, ir 1,3 miljoni uh, cilvēki minēti, uh, kas ir kļuvuši uh, par uh, cilvēku tiesības upuriem Eiropas Savienībā, un Eiropas Savienība tiek uh, kritizēta par to, ka nav pieejama uzticama dāta un tā tālāk. Tomēr mēs jau nezinām, uh, kādā veidā šie dati tika ievākti, šis 1,3 miljonu skaitlis. Es nezinu, kāds, kāda metodoloģija tam ir pamatā, un tas man rada problēmas. Un kas tad mums nu šeit ir? mēs uh, esam uzņēmušies šo ļoti drosmīgo uzdevumu eh, šogad ievākt uh, datus. Un mums bija uh, Malsējums kundzes prezentācija attiecībā uz šo jautājumu, attiecībā uz datu vākšanu, un uh, tie ir uzsami dati no dalību valstīm. Un tas, protams, ir problemātiski, tāpēc, ka tur skar jautājums par dažādiem nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem, tomēr tas ir pirmais mēģinājums, tas arī jāturpina. Un mēs varam redzēt, ka no 2008. līdz uh, eh, 10. gadam ir par 18% eh, pieaudzis upuru skaits. Un uh, samazinās uh, arī uh, uzrādīto apsūdzību skaits. Un es uh, zinu, ka šie skaits var kļūt problemātiski, tāpēc, ka jautājums, tātad, kāpēc mums ir vairāk upuru, tāpēc, ka viņi tiek labāk identificēti, vai arī vienkārši tāpēc, ka ir vienkārši vairāk upuru, tas ir jautājums, uz kuru vēl ir jārod atbilde. Uh, Un visplašākā eh, eksploatācijas forma ir seksuālā eksploatācija - 62%. Un lielākoties tās ir eh, sievietes un meitenes. Un uh, darba eksploatācijas uh, upuru uh, skaits ir samazinājies 2010. gadā par 10%. Un ir vēl arī daudz citas uh, statistikas, uh, bet uh, vēlos teikt, ka 61% no uh, cilvēku tirdzniecības upuriem uh, Eiropas Savienībā ir Eiropas Savienības pilsoņi. Uh, Un mēs arī eh, runājām. Tad es saprotu, ka šajā ziņojumā komisija eh, tiek kritizēta par to, ka tiek, netiek izmantot konsekventa terminoloģija. Un es vēlos, lai tiktu pievērsta lielāka uzmanība. Vairāk piemēru. Tad ir, ir eh, runa par piespiedu seksuālu eksploatāciju. Vai ir tāda eksploatācijas forma, kas būtu brīvprātīga? Un man ir vēl viens jautājums, 7. lapusē savukārt. Citēšu. Eh, nesniedzot pienācīgus eh, datus, Eiropas Savienība eh, apdrauda savas, savas pūliņas attiecībā uz cilvēku tirdzniecības apkarošanu. Un šajā kontekstā Vai mums vajadzētu saprast, ka seksuālā eksploatācija ir tāda kā darba forma? Es runāju tieši par seksuālu eksploatāciju. Esmu tik tiešām apjukuši šai sakarā un ko mēs darām Eiropas Savienībā, balstoties uz mūsu dalībvalstu vēlmēm. Eh, mēs eh, pētām visas eksploatācijas eh, formas, un no šī pētījuma es saprotu, ka mums Mums ir jāsniedz konkrētāki piemēri šajā sakarā, un tas man tiešām satrauc, tāpēc, ka es zinu, ka mūsu dati parāda to, ka vairums no upuriem e, joprojām ir sievietes un meitenes. Un tie ir, protams, sarežģīti dati, un es to pieņemu. Un mums nav nekādas norādes par to, ka e, visi e, mūsu pūliņi atmaksājušies, vai jūs zinat kādu dalībvalsti, kur būtu tik izcils modelis, ka mums ir tiešām būtu izdevies pilnībā iznīcināt seksuālo eksploatāciju. Tādā veidā, ka upuru skaits būtu ievērām samazinājies, vai mēs zinām šādu valsti? Tad attiecībā uz pieprasījumu. Uh, ir uh, argumenti attiecībā uz pieprasījumu un prevenciju. Es uh, neiešu tam visam cauri, saprotu, ka man ir pavisam maz laika, es pavisam īsi izteikšos attiecībā uz pieprasījumu. Es teikšu to, ka Eiropas Savienības direktīva liek dalībvalstīm veikt, spērt praktiskus soļus, lai ierobežotu pieprasījumu arī no darba kārtības perspektīvas, un darbībās tiek mudināts arī apsvērt uh, pasākums, lai kriminalizētu uh, tad, tad, tādus pakalpojumus, kur ir iesaistīti cilvēki, kur ir pakļauti cilvēku tirdzniecībai. Un uh, komisija ir, ir, ir pienākums uh, ziņot par uh, po, rīcību politiku uh, ietekmi, un tam ir jāsako arī atbilstošiem priekšlikumiem. Līdz ar to mēs strādājam eh, pie šī pieprasījuma nevis ideoloģiski apsvērumu dēļ, bet tāpēc, ka mūsu Eiropas Savienības uh, likumdošana mums liek tā darīt. Un mums ir pienākums par to ziņot. Un vēlējos tikai teikt, ka mūsu likumdošanā līdz šim brīdim, līdz šodienai, es uh, ceru, ka man ir taisnība, mums bija 11 brīdinājumi attiecībā uz šīs direktīvas transponēšanu. Es aicinu Eiropas parlamentu. Parlaments ir bijis ļoti, ļoti um, izpalīdzīgs šai sakarā izstrādājot šādu izsatarošu juridisku instrumentu, ir tiešām eh, jāuzsver, ka dalībvalstīm ir eh, steidzami jātransponē šī likumdošana, jo runa ir par cilvēkiem, par cilvēku dzīvēm, eh, kuras katru dienu tiek zaudētas un kas tiek katru dienu um, sagrautas, tāpēc, ka tiek atlikta likumdošanas pieņemšana. Attiecībā uz Eiropas Savienības stratēģiju es neuzsvēršu visas dažādās rīcības, ir 40 dažādas rīcības. Es, mēs esam atbildīgi par šīs strateģijas īstenošanu. Es varu teikt tikai to, ka ir eh, ļoti liela koncentrēšanās uz upuriem un ir arī sasniegti eh, rezultāti attiecībā uz upuriem, kā piemēram tas, ka mēs esam savākuši rezultātus par 17 eh, Eiropas Savienības direktīvu ietekmi un mēs arī esam apkopojuši šo te upuru pieredzi šo 17 direktīvu kontekstā. Eh, tas viss ir ļoti um, veiksmīgi eh, noformulēts un tulkots 23 valodās. Un to ir ļoti atbalstījušas gan dalībvalsts, gan citas aizstās puses. Un mūsu dalībvalsts eh, to ļoti atbalsta. Viņas ir uh, atbalstījušas šo tā, uh, stratēģiju Šajā strateģijā ir iekļautas arī eh, dažādas um, idejas eh, par eh, darba eksploatāciju, un mēs rīkojamies ļoti daudz šajā sakarā. Mēs uzsākām uh, tad, pirmo Eiropas pilsoniskās sabiedrības uh, platformu ar um, nevalstiskajām organizācijām, lai viņi mums varētu palīdzēt strādājot eh, pie tā, ka tiek eh, iekļauts Eiropas Savienības juridiskais ietvers dalībvalstīs. Es eh, neiešu cauri visām atsevišķajām rīcību politikām, bet es vēlos noslēgumā teikt divas lietas. Viena ir attiecās uz finansējumu. Ir piešķirts liels finansējums cīņai pret cilvēku tirsniecību. Un tagad, lai padarītu šās rīcību politikas konsekventākas, mēs veiksim ehm, eh, tātad, ehm, pētījumu par visiem eh, šiem te eh, projektiem attiecībā uz cilvēku tirdzniecību. Līdz ar to mēs tik tiešām sāksim darbu pie šī jautājuma, un mums ir bijis Tas eh, balstās uz dažādiem kritērijiem. Paldies! Lūdzu, turpiniet savu uzstāšanos. Paldies! Es eh, jebkurā gadījumā vēlējos pabeigt. Kā jau es teicu, ir desmit šīs valsts, kuras ir noteiktas. Un mēs eh, ļoti cieši ar viņām sadarbojamies ar saviem eh, kolēģiem ārējās darbības dienestā. Un mēs vēlamies skatīties, eh, kā mēs varam izveidot sadarbības mehānismus Eiropas Savienības delegācijās šajās prioritārajās valstīs, lai ciešāk ar viņām sadarbotos. Un tas ir process, kas virzās uz priekšu, un tas ir ļoti konstruktīvs. Un tad attiecībā uz cilvēktiesību nopietniem pārkāpumiem, kas ir minēti hartā, cilvēku tirniecība uz to joprojām attieksies cilvēktiesību uh, uh, noteikumi, uh, tad tas skaitā arī brīvās tirdzniecības nolīgumi. Tas būs kā pamats turpmākai sadarbībai, un līdz ar to man ir arī diezgan pārsteidza tas, ka šīs visas svarīgās komisijas iniciatīvas un dalībvalstu iniciatīvas nebija ņemtas vērā tātad, eh, eh, dokumentā eh, par šādu ārējo politiku, kas ir saistīta ar cilvēku tirsniecību. Es tātad jūs negarlākojuši ar jautājumiem par stratēģiju, tas, protams, ir ļoti interesants jautājums, tomēr es jūs mudinātu iepazīties ar šo jautājumu, tas to ļoti atbalstīju šajā parlamentā, arī dalībvalstīs, kā arī pilsoniskajā sabiedrībā, un es ceru, ka mums izdosies turpmāk veiksmīgi sadarboties. Paldies! Paldies. Es esmu eh, droši, ka Bārta kungs arī atbildēs uz dažiem no uzdotajiem jautājumiem. Un pēc tam es pati gan neesmu iepazinusies ar šo pētījumu. Tad vai tur ir eh, iespējams iekļaut arī šo ārējās darbības dimensiju? Man pašai ir divi jautājumi. Tie nav tik daudz saistīti ar pētījuma rezultātiem. Arī jums, Vasiljādu kundzei, man ir jautājumi. Tātad eh, es eh, lasēju, ka tātad eh, Eiropas komisija koncentrējas uz upuriem, tomēr ir šāda tendence, ka cilvēki tiek iesaistīti cilvēku tiešniecībā tieši pateicoties internetam. Un varbūt jūs varētu atbildēt, kā ir iespējams cīnīties pret šādu cilvēku tiešniecības formu. Un es arī sapratu, ka ja ir runa par kontrabandu vai cilvēku tirsniecību, un eh, tam šiem noziegumiem ir līdzīgas saknes, eh, tātad vai tirgojot eh, cilvēkus vai ieročus vai narkotikas, jebkurā gadījumā ir vien, vien, līdzīgas saknes un līdzīga veida, kā tiek veikti šie noziegumi. Un, piemēram, ja cena par vienu preci ceļās vai krīt, tas automātiski ietekmē arī citas preces. Vai tas ir arī redzams? un vai tas uh, ietekmē arī e, cīņu uh, pret uh, cilvēku tirzniecību. Uh, tagad uh, vārds uh, Kazaha kungam, mūsu priekšstādātāja vietniekam. Paldies, Rusēs kundze. Kolēģi. Es vēlos apsveikt uh, autors un Vasiljevu kundzi par to, ka mēs esam šeit un diskutējam par šo ļoti svarīgo jautājumu kurai mūsu apakša komiteja pievērsis ļoti lielu uzvan, uzmanību. Pēdējo mēnešu laikā organizējot arī eh, seminārus attiecībā uz cilvēku verzības eh, jautājumu. Izteikšos pavisam īsi. Vēlos arī koncentrēties uz šo te pētījumu. Pirmkārt, vēlos uzsvērt eh, vēstījumu, kas ir pētījuma ievedā. ir skaidra rekomendācija Eiropas eh, eh, Savienībai atzīt eh, cilvēku tirniecību par metodi, kādā veidā cilvēki tiek iesaistīti verdzībā pasaulē. Un uh, tur ir teicis, ka šai, kom, šai visatvarošajai stratēģijai tai nevajadzētu ierobežoties uh, tikai ar cilvēktienniecības upuriem, vajadzētu tai attiekties arī uz uh, citiem um, verdzības upuriem. Un Eiropas Unijai vajadzētu uh, pārmainīt savu darbu kārtību tā, lai Eiropā tiktu izbeigta cilvēku uh, verdzība. Un pirmais jautājums no manas puses līdz ar to ir šāds. Attiecībā uz cilvēku tirdzniecību, kas ir, kas ir tikai neliela daļa no uh, vispasaules verdzības, Eiropā tad uh, liela daļa no uh, cilvēku tirdzniecības upuriem ir arī verdzības upuri. upuri. Te ir runa arī par seksuālo, eh, par cilvēku tirzniecību, par eh, seksuāliem mērķiem. Un šis jautājums ir sevišķi aktuāls centrālajā, centrālajā un austruma Eiropas valstīs, eh, kur jau izsens ir šāda verdzības problēma. Un otrs jautājums. par to, ka vairums eh, no vergiem ārpus Eiropas eh, tie eh, atrodas konkrētā vietā un ka viņi netiek tirgoti no vienas vietas uz otru. Vai tas nozīmē, ka šie vergi ir upuri tradicionālajiem verdzības formām? Vai arī tas ir tāds kā nesenāks fenomens valstīs, kurās vergi atrodas konkrētās vietās un nepārvietojas, vai tur ir pieejama informācija? gadījumos, eh, kad šie vergi ir daļa no vietējās, vietējiem iedzīvotājiem, vai ir eh, iespējams, eh, ka arī viņi var tikt kvalificēti kā verdzības upuri, un šis jautājums arī izriet no tā, ka jo sevišķi Austrum Eiropā varums no cilvēkiem, kuri ir kļuvuši par cilvēku tirniecības un verdzības upuriem, Es nāk tieši no minoritārajām uh, sabiedrības grupām, jo sevišķi uh, no uh, eh, Romu grupām. Uh, Lielas paldies! Paldies, Kazakungs, Gomeša kundzei vārds. Jāatzīst, ka es neesmu iepazinsies ar tekstu. Tas mums tika nosūtīts kopā ar daudziem citiem dokumentiem un nebija iespējams iepazīties ar uh, pētījumu, tomēr es vēlētos uh, izteikties. Man tik tiešām nav tik svarīgi, vai uh, runa ir par cīņu, protams, ka es arī vēlos cīnīties pret verdzības veidiem. Tomēr uh, bieži vien tas uh, tiek saistīts ar cilvēku tirdzniecību, un es vēlos arī cīnīties uh, pret uh, cilvēku uh, tirdzniecību. Un nevienmēr tā, tas ir saistīts ar uh, verdzību. Uh, dažkārt cilvēkiem ir jāmaksā, lai viņi nokļūtu uh, Eiropā caur šiem cilvēku tirdzniecības tīkliem. Uh, viņiem uh, ir jāmaksā šiem cilvēku tirgotājiem. Ir skaidrs, ka tur ir cieša saikne. Mums ir direktīva lai cīnītos pret cilvēku tirzniecību. Un tam ir jābūt eh, spēcīgam instrumentam. Mums ir eh, tāpēc iespējas labāk jāizmanto. Un es domāju, ka problēma ir tāda, ka šis instruments pilnībā netiek izmantots par spīti vērtējiem darbam. Un šajā ziņā es ļoti eh, augstu vērtēju Vasiljādu Eh, kundzes veikto. Un es domāju, ka ir viens eh, skaidrs jautājums, kurš šeit iztrūkst. Šī direktīva lielākoties ir eh, virzīta at, uz uh, cilvēku tirdzniecību Eiropas Savienības iekšēnē. Un tad ir cilvēku tirdzniecība, kas pastāv Eiropas Savienības iekšēnē. Tomēr Eh, lielākā daļa no cilvēku tirniecības eh, risinās ārpus Eiropas Savienības. Cilvēki tiek ievesti eh, Eiropas Savienībā no ārienes, vai arī, kā jau tika minēts, šī tirniecība norisinās citās pasaules valstīs, un mēs nevaram pret to palikt vienaldzīgi mūsu rīcība politikā. Un tik tiešām pietrūks šī ārējās darbības dimensija, kur būtu, kas būtu sasaistīta ar iekšējo dimensiju tad jautājumi, ar kuru, kuriem strādā uh, Home uh, ģenerāla direktorāts. Ir dažādi um, sadarbības tīkli. Es domāju, ka mūsu uh, komitejas uh, aktuālais jautājums ir par to, kā garantēt, lai tas, uh, kas uh, tiek uh, darīts saistībā ar iekšējām lietām, lai tas arī atspoguļotos mūsu ārējā rīcība politikā, mūsu attīstības politikā mūsu tirdzniecības eh, rīcība politikās. Un kādā veidā šīs dažādās rīcība politikas var savā eh, starpā uh, labi sadarboties ar mērķi iznīcināt uh, cilvēku tirdzniecību un visas verdzības formas. Un šajā ziņā es vēlētos uh, uzdot uh, Vasilija Dukundzei jautājumu. Uh, kas, jūsuprāt, pietrūkst? Kā mēs varam eh, palīdzēt garantēt, ka tas, ko jūs darāt, ka tas viss ir koordinēts? ka tad ir koordinācija starp komisijas dienestiem un ārējās darbības dienestu. Kā ideja par mehānismu izveidi, Eiropas Savienības atsaucas mehānismu, ka tiek dibināta saistība starp piegādi, pieprasījumu, upura aizsardzību, lai uzlabotu mūsu efektivitāti, lai cīnītos pret šo nelāmi. Paldies! Neredz, ka būtu vēl kāds kolēģis, kas vēlas izteikties. Tāpēc man ir, mans ierosinājums tāds, ka lūk jums 4-5 minūtes, lai atbildētu uz uzdotajiem jautājumiem. Oh, 45 minutes and I see. 45, ne, 4, 5, 8 punkti. Nu, pirmām kārtām paldies, Vasiljādo kundze, paldies par ļoti visaptverošu, nu, tādu pilnīgi, pilnvērtīgu kritiku, augstu vērtēju jūsu domas. Domāju, ka tas tikai parāda to, kāpēc šai ziņojumā norādām un ierosinām uz daudzām svarīgām lietām, respektīvi lietām, ko Eiropas Savienība ir darījusi. Lai, un, un šis, šī doma, protams, ļoti labi atspoguļas arī tajā, ka Eiropas Savienība ir iecēlusi cilvēku tirniecības apkarošanas koordinātoru jūs. Visu nevarēšu šajā īsajā laikā apskatīt, bet jāsaka, jā, jā, mana vaina Tajā ziņā, ka šeit daudz runājam ziņojumā par darbu iekšpus Eiropas Savienības robežām. To darījām pavisam apzināti, un te atsaucos uz Gomešas kundzes koncepciju. Tas bija svarīgi. Bija svarīgi integrēt, protams, arī ārējo dimensiju, iekšējā dimensijā. Mums bija iespējas runāt arī par iekšējo un ārēju dienu, tad, tad strādāt vispirms pie iekšējām lietām un tad virzīties uz āru. Nu, mums likās, tas ir tas labākais veids, kā to darīt. Es, eh, protams, līdz ar to atzīstu un neizpildījām pilnībā precīzi to mandātu, kas mums tika dots. Bet, nu, te nevar neko citu darīt, kā vien teikt, ka jā, vainīgs esmu atzīstos, piedošana izlūzos. Piekrīt šeit Gomešas kundzei, jā, te jāskat situācija tādā visaptvarošā veidā, un te vēl nav viss padarīts. Otra lieta par metodoloģiju. Un šīm aplēcēm, lūk, ka, lūk, 1,3 miljoni cilvēku verdzībā Eiropas Savienības datos. Un nu, te tāds citāts tik minēts, ja, bet to pie tā grūti nonākt, jo tās pavisam nesens pētījums. To tikai vēl grasās publicēt dažādos akadēmiskos um, publikācijās, un tas pārsvarā saistīts ar lūko. Bija virkne tādu izlases eh, datu pētījumu piecās Eiropas Savienības valstīs, turklāt tur ņēma vērā informāciju par Lielbritāniju, un tika uzskatīts, ka tas labi parāda uh, patieso cilvēku skaitu, kas ir verdzībā. Tātad šī izlases veida datu iegūšana. Tas ir ārkārtīgi interesanti, jo šādā veidā vācot tādu, tādu zināmu izlases veida pētījumu nozīmē, tas nozīmē, ka tik uzdots jautājums apmēram šāds. Ja kaut kas tāds notiktu jūsu, piemēram, ģimenē, jūsu saimniecībā, vai kāds tur, teiksim, tika aizvilināts prom, kādam apsolīja naudu par pārbraukšanu uz citu valsti, kā rezultātā viņi tomēr nonāca traģiskā situācijā, kur viņus piespieda, piemēram, nodarboties ar prostitūciju. Uh, vai strādāt, un viņi nevarēja, piemēram, nekādā veidā doties atkal prom un tā tālāk. Un tāpēc pirmo reizi tā vietā, lai iegūtu informāciju un statistiku par eh, konkrētiem ziņojumiem, gadījumiem, piemēram, no policijas ziņojumiem, no NVO, no dažādām nevalstiskām organizācijām, struktūrām, medicīnas darbinieku un tā tālāk, tik izmantot šāds pieejams, tik aptaujāti iedzīvotāji, jo citādi tiek konstatēti tikai tie gadījumi, kas kaut kā uzspelda, un tad, lūk, nu, eh, tie var dot tikai tādu vispārīgu norādu parādi, nevis faktisko īpatsvaru attiecībā uz iedzīvotāju apjomu, kas sasaistīta ar cilvēku tirniecības problēmām. Tāpēc šis pētījums, jāsaka, bija kaut kas tāds pilnīgi no jauna. Visa šī vēsture, kas saistīta ar darbu pie šādām lietām, zina, ka aplēses ir kaut kādā veidā iespējams. Esam izmantojuši statistiskās ekstrapolācijas metodas, izmantojot dažādus mainīgos, kas ļauj mums, protams, eh, radīt šos ekstrapolētos aplēses datus attiecībā uz ESS. To mēs varam darīt arī uz sabiedrību ārpus Eiropas Savienības, bet šobrīd tas attiecās uz ES. Un pat, pamatoties uz šiem aplēsēm un arī faktiskajiem aplēsēm, mēs nonācām lūk pie šāda veida ierosinājumiem. Respektīvi, ka lūk, Tādi ir indikatīvie aplēstie skaitļi, nevis precīzi skaitļi, kas ir sasaistīti, kas kaut kādā veidā ir bijuši pakļauti cilvēku tirzniecībai tajās 2, 37 valstīs, kas iekļauts pētījumā. Kāpēc tas svarīgi un kāpēc es pievēršos šim metodoloģijas punktam ir lūkāts? Jo visās kriminoloģijas statistikas eh, sadaļās galvenais jautājums ir saistīts ar to, kas ir šī skaļa ēnas puse. Kāda ir starpība starp šo konstatēto, identificēto noziegumu skaitu un to noziegumu skaitu, kas nemaz nav struktūrām oficiālām zi, e, struktūrām zinām, nav zinām ne, ne, ne slimnīcām, ne policijai, nevienam. Mēs zinām, ka pastāv zinām mēra, mērā tāda proporcionalitāte šeit. Gandrīz, ka, par, gandrīz par katru slepkavību policija tomēr ir zināms. Savukārt e, divriteņu zādzības nebūtu, visas netiek uh, paziņotas. Uh, deklarētas. Un arī šajā gadījumā ir tādas nianses, kas neļauj precīzi aplēst, cik, par cik daudz upuriem mums nav nekas zināms, tāpēc, ka šie upuri ne, nekrīt eh, par upuru kaut kādu vienu gadījumu rezultātā. Nav tā, ka viņas, teiksim, piekauj vai aplaupa un lūk, un tad mēs varam uzskaitīt šo konkrētu upuru. Nē, eh, tas ir process. Un šajā gadījumā mēs pirmo reizi nākam klējā ar tādām plašākām aplēsēm. Lūk. Tik daudz man sakāmā. Paldies, saka priekšādātāji, nē, mums nav pietiekami daudz laika, lai izpētītu visas nianses un visu atgriezinisko informāciju, bet pilnīgi noteikti šis pētījums ir vēl tikai tādā projekta formā, varam turpināt diskusijas par to, varam domāt par to, kā to vērst plašumā, kā, eh, nu, varbūt arī pievērsties kaut kādām soda sankcijām, bet, nu, nosaukums pētījumam, protams, ir, nu, šeit zināms. Ļoti labi, ka jūs bijāt šeit klāt, es domāju, ka ir eh, jāizvērš šīs problēmas risināšana arī ārējā politikā. Jā, Vasilija Adokungs, jums, Vasilija Adokundze, jums jādodas prom, jums jādodas citu sanāksmi, tāpēc pavisam, pavisam īsi došu jums vārdu, bet var jums apliecināt, ka šo jautājumu skatīsim arvien biežāk šeit dro komitejā, jo šī ir pirmā reize, kad tik nopietni vēlamies vērties pret verdzību un visām tās izpausmēm. Paldies, saka Vasilija Adokundze, paldies, ka devāt vārdu man vēlreiz. Noslēgumā gribu atbildēt uz pāris jautājumiem, kas tika uzdot. Pirmām kārtām šo dokumentu, eh, nu jau vairāk par to domāju, šo dokumentu redzu, mm, redzu, kā tādu apskatu par to, ko mēs darām, tikai nomainot eh, terminoloģiju, tagad to saucot par verdzību. Nu, tad, var sakot, varam pievērsties 83. līguma pantam. Manuprāt, terminoloģija jābūt skaidrākai visā dokumentā, ir ārkārtīgi svarīgi, lai tā ir precīza attiecībā uz daudziem aspektiem un ļoti bīstam, ja tādas nav, jo tad ir tik nosūtīti nepareizie signāli. Es domāju, ka dalību valstīm un Eiropas Savienībai taču ir jāpieņem lēmums par cilvēku tiesniecību. Tāds, tād termin, tāds termins jāpieņem, darba vēl daudz darām, jāiestrādā arī tiesību aktos šie termini. Domāju, ka te ir liela atsaucība no visu puses un šobrīd pieņemtie tiesību akti ir jāizteno dzīve un tāpēc paldies parlamentam par šiem pieņemtajiem tiesību aktiem par tiešaistas režīmā veikto rekrutēšanu, un tas ir jāsaka tāds ļoti svarīgs punkts, pie kā arī komisija strādā šobrīd. Nākamā 18. Eh, oktobra sanāksme par verdzības apkarošanu pievērsīsies tieši interneta problēmai, jo tā ir gan iespēja, gan arī drauds eh, šādas politikas izstrādāšanā, jo Eiropola mūs informē, ka arvien vairāk upuri tiek rekrutēti internetā, tiešais trežinā, gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās. Par šiem ceļiem, par maršrutiem runājot, nu jāsaka, ka noziedzniekiem jau nav kaut kāda gatava darba apraksta. Viņi sādarbojas, viņi dara šo un to nav tā, ka viņi nodarbojas ar kaut ko tikai vienu, nē. Uh, Viņi nu, visādā veidā šos noziegums pasādā papildinot kopēju vainu. Eiropal mūs informē, ka apmēram 3000 mazas organizētas eh, struktūras, tīkli, kas iesaistās šāda veida darbībā. Bet, kā jau teicu, viņas darbo, nodarbojas ne tikai cilvēku tirdzniecību, te piekrītu godātājiem parlamentu deputātam, kas uz to norādīja. Par datu vākšanu svarīgi dokumentā skaidri pateikt, vai mēs runājam par statistiku, kas ir 1,3 miljoni. Vai tas ir statistika, vai tā ir eh, aplēse, jeb tā ir incidentu konstatācija? Un kāda tad tādā gadījumā ir starptautiskas darba organizācijas dati un aplēses? Par paskaidrojumiem runājot, atkārtošu atkal un atkal, Eiropas Savienības darba kārtībā šie jautājumi ir jā, jāiekļauj, eh, jo mums ir jāļauj upuriem izkļūt no šīs situācijas un jānovērš šāda veida rīcības iespējamība. Uh, Par iekšējo un ārējo dimensiju runājot. Paldies Gomešas kundzei par šo uzdoto jautājumu. Nu, dien. Mums ir starpdienestu grupa, kur iesaistījušies 15 struktūras no komisijas, kā jau teicu, mm, attīstības ģenerāla direktorāts, ārējās darbības dienestu un virkne daudz dažādi vēl cita dienesti. E, Viss šī darbība tiek koordinēta un mēs visiem spēkiem cenšamies koordinēt veikt savu darbību, tiekamies regulāri, mēs, lūk, ap, savācā apkopojam visus projektus, ko komisija ir finansējusi un izpētījām tos visos eh, dienestos. Un tad, kad mēs šīs politikas pārstrādāsim, pārskatīsim, tad tieši tā, kā jūs ierosināt, mēs tā arī rīkosimies un skatīsimies, ko esam ārējās politikas ietvaros risinājuši, ko varam mācīties no paveiktā, kā varam saskaņot darbību nākotnē. Un, ja varat mūs kaut kādā veidā atbalstīt, palielinot šo saskaņotību, savstarpējos mm, harmonizāciju, tad paldies jums par to. Es esmu, lūk, darbojos vienā ģenerāla direktorātā, un mans mandāts ir sadarboties ar visām pārējām struktūrām, arī ar dalību valstīm, ar trešām valstīm un ar starptautiskām organizācijām. Lūk, tas ir mans darbs. Un esmu gan šai iekšlietu ģenerāla direktorātā, bet man ir visi šie elementi manā darba kārtībā. Uh, un tāpēc esmu sasaistīta arī ar šo eh, rīcības iz, dokumentu izstrādi, kas, protams, notiek kopā ar ārējās darbības dienestu, jo tiec uz ārējo politiku. Un tāpēc, es domāju, arī jūs komiteja šeit lielā mērā spēlē lomu. Un nu, atgādināšu vēl, ka mums jāpievērš definīcijām. Esam tiešām paveikuši ļoti daudz Eiropas Savienībā, esam precizējuši šos juridiski instrumentus un šeit nedrīkstam kaut kur atkrist atpakaļ. Paldies, paldies turpin priekšādātāji, paldies visiem trim runātājiem. Nu, un uzreiz jums teikšu tā, jo mums jāpār, jāpievērš nākamajam darba kārtības punktam. Lieliski, esam jau nedaudz aizkavējušies. Lūdzu tehniķus pārliecināties, ka šī struktūra un visa šī sistēma strādā. Jums ir paredzētas video debates ar aktīvistiem Turcijā un, un varbūt tad mēs varētu nodrošināt šo saikni. Varbūt kāds man varētu tad padot ziņu, vai mēs esam nodrošinājuši sakarus ar šo otru pusi vai nē. It's not working again. It's giving us too much.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 Oh, at least we can see you now. <laughs> So, uh, nu, vismaz jūs redzam šobrīd. So, maybe I start. So we are here at the Human Rights Subcommittee of the Parliament with a lot of parliamentarians from all, nearly all political groups here. Te ir parlamentārieši gandrīz no visām politiskajām grupām, ir ļoti daudz politisku darbinieku, kas seko līdzi šiem pasākumiem, Un, lūk, un arī no plašiņas līdzekļiem ir tādi, kas seko. Mēs zinām, ka, lūk, Stambulas parkā sākās šīs demonstrācijas, bija policijas reakcija, tā reakcija ar pārliecīgu brutalitāti, vardarbību pret šiem manifestējošajiem iedzīvotājiem. Uh, Tā visa rezultātā, nu, bija tādas būtiskas problēmas, problēmas turpinās, nemieru turpinās. Šorīt pat uzzinājām, ka ir vēl viens bojā gājušais, kas miris ievainojuma rezultātā, protestu rezultātā, protestu rezultātā gūto ievainojumu dēļ viņš miris. Cilvēktiesība aukašu komitejā mums likās, ka būtu ārkārtīgi svarīgi uzklausīt uh, tos NVO un NVO pārstājus, kas sako līdzi pašreizējiem notikumiem, demonstrācijām un arī, lūk, nu, tam, kas sako pēc tā visa. Un tāpēc es, kā deputāte, pati arī biju Stambulā, biju Ankarā arī laikā no 16. līdz 18. jūnijam, paldies Vācijas vēstniecībai, ka varēju Ankarā tikties ar Turcijas eh, advokātu kolēģijas uh, priekšsādātāja, viņš nevarēja būt šobrīd klāt, bet viņš pilnīgi noteikti sako līdzi tajos gadījumos, kur, piemēram, tie, kas demonstrācijas dalībniekus aizsargā, šie advokāti arī tika sodīti. Tad tikos arī doktoru Selku Čatalāju, kas ir medicīnas eh, asociācijas dalībnieks, un arī Ankaras gadījumā dzirdējām jau Uh, informāciju par to, ka medicīnas darbiniekiem tika teikts, ka viņiem nevajadzētu palīdzēt demonstrācijās cietušajiem un tika pat vērsta pret viņiem darbu draudi, ja viņi to darītu. Nešķiet, ka, nu, uh, visa šī tehnika strādā,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 Līdz par to turpināsim angļu valodā, lai jūs mūs dzirdat. Man ir viens jautājums jums. Cik tālu saprotu, tad Turcijas parlamentā ir tiek gatavots tiesību akts, kur paredzēts, ka neautorizēta medicīniskā palīdzības sniegšana no ārsta un māsiņu puses tiek uzskatīts par noziegumu. Un līdz ar to var medicīnas personālu notiesāt uz vienu līdz trim gadiem cietumā un uzlikt milzīgus naudas sodus. Vai tā ir? Bet tiešām tas ir tiesība akts, kas joprojām parlamentā tiek apspriests. Oh, the... Un redzu arī, ka cilvēktiesību fokusa uh, punkta pārstāvis ir šeit, Ankarā. Priecājos jūs redzēt, varbūt jūs arī varat mums pastāstīt un varbūt palīdzēt mums iztolkot gadījumā, ja kāds tur nerunā angļu valodā. Mm.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 Savukārt tagad mēs uzklausīsim Emrā Seihanli Okūkungu. Viņš savukārt pārstāv uh, Turcijas cilvēktiesību fondu un cilvēktiesību asociāciju. Arī jūs lūdzam ierobežot savu prezentāciju līdz piecām minūtēm. So now you can't hear. Yeah. Now we can hear. Now it's okay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 thank you. Uh, so uh, perhaps we proceed like this, that we hear now from the Human Rights Association who have questions. Uh, we Un tad uzklausīsim uh, jūsu prezentāciju, un tad arī varēsiet atbildēt uz jautājumiem. Sajāna Lioklu kungam tiek dots vārds, lūdzu. Can you hear me? Yes, we can hear you. Oh, okay. okay.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 Lielas paldies vēlreiz. Lūkšu jūs tagad atkal izslēgt mikrofons, lai mums var notikt šeit tulkojums uz vietas. Došu tagad vārdu kolēģiem, kas nāks klējā ar kaut kādiem paziņojumiem vai jautājumiem, un tad beig beigās došu jums atkal vēlreiz vārdu, un jūs varēsiet uz jautājumiem atbildēt. Tātad sarakstā ir Havit kungs, Leichtfried kungs, Lamsdorf kungs un Boskorts kundze. Ok, Richard. Richard, nu jums pirmajam vārds. Pirmām kārtām liels paldies priekšādātāji par to, ka norganizējāt šo tikšanos apakškomitejā. Nu, es gribu piekrist tiem paziņojumiem, ar ko jūs izteicāt, kad apmeklējāt Turciju, kā šīs priekšā, komitejas priekšsēdātāji, un jūs runājat arī mūsu visu vārdā, protams, es tam visam piekrītu. Uh, Gribu šobrīd arī pievienoties jums, paužot skumjas par, par šiem bojāgājušajiem, pieciem bojāgājušajiem. Un savukārt gribu teikt paldies ārstiem un medicīnas personālam un cilvēktiesību aktīvistiem, kas ar mums ir runājuši šeit šodien un kas tiešām ir paveikuši lielisku darbu. Un eh, šajos ļoti grūtajos apstākļos tomēr rīkojušies varonīgi. Mēs zinām, ka ir vienmēr tādas situācijas, kad ir konflikti, un tad cilvēktiesību aktīvisti riskē visvairāk, un viņi riskē ar savām dzīvībām, cenšoties glābt citu dzīvības. Un tāpēc tiešām priecājos īpaši attiecībā uz Turciju, ka lūk, šīs organizācija Focal Point tomēr varēja būt klāt un ka jūsu darbs, teikšu, tiešām ir ārkārtīgi svarīgs. Tas vien, ka jūs esat šeit, ka jūs novērojat šīs visas darbības un varat mm, kaut kādā veidā koordinēt šo darbu, ir ārkārtīgi atzinīgi vērtējums darbs. Liels paldies par to! Esmu pārliecināts, ka daudz, daudz kolēģi uzdevis jums jautājumus, tāpēc izteikšos pavisam īsi, uzdošu pavisam nelielu, ne, īsus jautājumus. Pirmais, lūk, cilvēktiesību fondam. Jūs jau zināt, mēs jau esam tikušies ar abām delegācijām apakškomitejā un vēlu jums visu to labāko fonda darbības ietvaros, bet nu skaidrs, ka ir aicinājums no Eiropas parlamenta nodrošināt pārskatāmību, atskaitīšanos Eh, policijas darbiniekiem un tiem lēmumu pieņēmējiem, kas, kur rezultātā, kur lēmumu rezultātā šāda darbība notika, kur rezultā, darbība rezultātā tika lietota šī pārliecīgā vardarbība. Vai jūs varētu pakomentēt, vai ir bijuši kaut kāda izmeklēšana, aresti, vēršanās pret šiem lēmumu pieņēmējiem, tiem, kas atbildīgi par spēku piemērošanu, un vai tas varētu būt kaut kas tāds, kas ir gaidāms? Otram kārtām, ārst par ārstiem runājot. Nu, acīm redzami, Jūs varbūt nebijāt gluži apsuliecinieki visiem tiem gadījumiem, par ko jūs runājat. Jūs redzējāt vienkāršos ievainojumus un ievainotās um, brūces redzējāt un tā tālāk. Un kā medicīnas profesionāļiem jums jau vajadzētu būt spējīgiem izdarīt viedokli par to, cik um, vai, vai šie ievainojumi ir atbilstīgi minimālai vai pārliecīgai spēku izmantošanai no um, drošības spēku puses. Es ceru, ka jūs varat tad komentēt arī šo lietu īpaši saliek, saliekot to kontekstā ar manis uzdoto jautājumu trešām kārtām. Un tas, šis jautājums attiec uz jums abiem. Acīm redzami Turcijas valdības nostāja ir tāda, un viņa arguments ir tāds, ka viņi nerīkojas autoritārā veidā, viņi ir vairākumu ievēlēta valdība un aizsargāja kārtību Turcijā. To vismaz viņi teikuši Eiropas parlamentam. Bet mums, kā cilvēktiesība apaškomiteja, ir jāveicā, vai tas noticis objektīvā veidā. Un tāpēc, eh, nu, ņemot vērā jūsu pašreizējo paziņojumu par to, cik valdība izturēsies autoritāri, kā jūs reaģējat uz šo argumentu, sakot, ka viņi, lūk, ir vienkārši vairākumu ievēlēta valdība, vērsusies pret kaut kādiem mazākumu protestantiem, kas ir centušies vienkārši vērsties pret demokrātisku režīmu? Un visbeidzot, eh, cilvēktiesību fondam vēl gribēju vaicāt ļoti daudzi eh, šeit Briselē un arī citur Eiropas galvaspilsētās, eh, nu, vairs nezinu neko par situāciju Turcijā, jo jūs vairs nesat avījuši pirmajās lapās, kritiskākais punkts it kā jau ir aiz muguras. Uh, Viņi domā, ka konflikts ir noslēdzies, disputs beidzies, bet tā taču nav. Es saprotu, ka tagad tiek arī dažādas prāvas uzsāktas zemākās instances tiesās Turcijā. Kas notiek šai ziņā attiecībā uz šo gēzī lietu? Vai jūs varētu tad komentēt, kāda situācija ir šobrīd? Un vai visi šie strīdi un tā tālāk, vai tas viss ir noslēdzies? Es domāju, ka ir svarīgi, lai jūs varat paust savu viedokli caur mums Eiropai paust lietu, teikt, ka lūk, šis situācija nav noslēgusies, nekas nav pabeidzies un vēlamies dzirdēt no jums pierādījumus tam. Paldies, turpin priekšādātāji, nākamais runātājs Laichtfrīda kungs. Viņš ir no sociālistu grupas un Austrijas. Un cik tālu saprotu, uh, tad kolēģi Ankarā redz mūs visus, un tāpēc eh, redz to tikai tad, ja jūs ieskatāties kamerā, un tas jums ir tad jādara. Leptīri kungs, jums vārds. Thank you very much, Mrs. President. Paldies, Risājas kundze. Esmu centies eh, ieskatīties eh, kamerā. Tiešām paldies par jūsu ziņojumiem. Jāsaka, kā, manuprāt, eh, incidenti Turcijā un tas, par ko jūs eh, pastāstījāt, ne, bija iepazinies ar šādiem skaitļiem, tas tiešām ir šokējoši. Tas ir pilnīgi nepieņemami. Un mūsu viedoklis. Es eh, runāju sociālas grupas vārdā. Mūsu viedoklis ir tāds, ka Turcijas drošības spēku, spēku izmantojums mums nekādā ziņā nav pieņemams. Un mēs uzskatām, ka Turcijas eh, valdība rēģē pilnīgi nedemokrātiskā un ļoti nosodāmā veidā. Tas ir pilnīgi nepieņemams rīcības veids. Vēlējos jums eh, garantēt, ka esmu jūsu pusē šajā konfliktā. Es domāju, ka tas ir tiešām pārsteidzoši, ka Turcijas iedzīvotāji aizstāv Eiropas vērtības, ka viņi cīnās par um, demokrātiju, brīvību, par iespēju nolemt uh, pašiem savu likteni. Tas tiešām ir aizraujoši un ievērojami. Un man ir tikai viens jautājums, un es arī vēlētos uh, nedaudz paskaidrot šo jautājumu. Risinās uh, diskusijas Eiropas parlamentā attiecībā uz to, kā reaģēt šādās situācijās. Esam iesnieguši rezolūciju. Un Erdogana eh, kunga reakcija bija tāda, ka Eiropas parlamentam nav teikšanas attiecībā uz Turciju, un nu, viņš nav ieinteresēts Eiropas parlamenta rezolūcijās. Un eh, daudzu kolēģu reakcija tajā brīdī bija tāda, ka šķiet, ka Erdogana kungs un viņa valdība ir pilnīgi neieinteresēti, lai Turcija kādreiz pievienotos Eiropas Savienībai. Tas tā loģiski izriet, ja viņi saka, ka nav svarīgi tas, ko saka Eiropas parlaments, kas ir Eiropas Savienības demokrātiskais orgāns. Un šobrīd diskusijas ir tādas, ka kolēģi no vienas puses saka, mums ir jāpārtrauc sarunas ar Turciju attiecībā uz pienošanos Eiropas Savienībai. Savukārt citi saka, nē, tieši šobrīd ir svarīgāk kā jebkad Eh, diskutēt ar Turcijas valdību un censties uzlabot situāciju ar eh, mūsu sarunu darbu. Un, citu, mans jautājums ir šāds. Ko jūs, prāt, Eiropas Savienībai tagad būtu jādara? Kas jums būtu noderīgi, kas jums varētu palīdzēt, kas jūs varētu atbalstīt? un kā mēs jums varam eh, palīdzēt eh, šajā cīņā ar valdību, ko mēs varam jums kādu palīdzību sniegt. Paldies, laiks, arī kungs. Tagad uzklausīsim uh, eh, grāfu Lamsdorpu, viņš pārstāv liberāļu grupu. Viņš ir no Vācijas. Paldies, priekšdās kundze, paldies jums abiem par jūsu sniegtajām prezentācijām. Manuprāt, tās uh, bija ļoti satraucošas. vēlētos turpināt to, ko nu pat kā teica Laiferīta kungs. Kā mēs varam risināt jautājumu ar Turcijas valdību un ar Turciju kopumā, manuprāt? Tā tik tiešām ir problēma. Jūs teicāt, ka eh, tā bija eh, pretošanās pret eh, autoritāru valdību, vai vismaz pret valdību, tātad, kas ir ievēlēta demokrātiski, tomēr rīkojas kā autoritīva valdība. Pirms 15 gadiem, pirms 20, 30 gadiem Mēs e, Turcijā uzņēmējies par to, ka tālaik valdība bija autoritāra. Tā tātad e, apspieda citas valdības, e, citas partijas, un tolaik valdīja autoritārisms, un arī mūsdienās tur valda autoritārisms, un mans jautājums jums ir šāds. Vai jūsuprāt šie protesti un tautas ciešanas visu ievainoto ciešanas un miršo ciešanas, vai tas uh, palīdzēs izmainīt politisko kultūru Turcijā? Un apziņa par to, ka minoritātes uh, ir jārespektē. Un tas ir mans pirmais jautājums. Sakārt, otrais jautājums ir ceļš atzīts ar pirmo jautājumu. Mēs eh, jūs uzklausījām par to, ko jūs teicāt par ārstiem. Tomēr ir arī uh, citas uh, brīvās profesijas, kuras uh, cieš. Arī juristi ir tikuši arestēti. Vai jūs varētu pastāstīt ko vairāk par juristiem, uh, kuri tika uh, arestēti? Kāda ir viņa pašreizējā uh, situācija? Un vai jūs varbūt varat arī uh, ko teikt par Turcijas medijos izskanējušo par eh, tad, eh, tiesību aktu pret Turcijas arhitektiem. Tad valdība ierobežo sabiedrības ietekmi attiecībā uz valsts attīstību, arī saistībā uz eh, pilsētu plānošanu. Tie ir mani divi jautājumi. Paldies jums liels par jūsu lietlo veikto darbu. Paldies! Tagad uzklausīsim Baskartas eh, kundzu. Eh, jūs esat no Nīderlandes un pārstāvat eh, sociālas un demokrātu grupu. Paldies, priekšsājas kundze. Paldies par jūsu prezentācijām. Man ir atšķirīgs jautājums. Mēs esam vērojuši demonstrācijas pēdējo nedēļu laikā, ka situācija aizvien sāsinājās. Tas eh, viss eh, kļūpa par ārkārtīgi nozīmīgu notikumu Turcijā. Un tas ir ļoti satraucoši, tāpēc, ka viena no lietām, kuras mēs eh, dzirdējām no demonstrantu puses, kā arī paustu vispārjākā veidā, ir tas, ka ir šāds uzticības trūkums, ka Turcijas sabiedrībā valda polarizācija un ka sajūta, ka cilvēku uh, brīvības netiek aizsargātas un ka cilvēkiem ir bailes uh, zaudēt uh, savu ierasto dzīvesveidu. Un mans uh, jautājums uh, attiecās drīzāk uz nākotni, jo mēs uh, redzējam uh, to, ka uh, līdzsvars ir ļoti trausls un situācija var atkārtoties. Un tā joprojām turpinās, tāpēc, ka šonadēļ eh, mediji mūs informēja, ka joprojām notiek cilvēku āresti, demonstrāt, de, demonstrētāju āresti, tātad. Kādā virzienā mēs ejam un ko mēs varam darīt, ja jūs prāt, lai atjaunotu uzticību, lai eh, labāk aizstāvētu brīvības, eh, lai veiktu planotās reformas? Es vēlos dzirdēt jūsu viedokli, tāpēc, ka. Uh, Tādā veidā mēs varam sastrādāties ar Turciju. Tātad, eh, ko mēs varam darīt, lai dotu ieguldījumu? Paldies! Paldies! Tagad uzklāsim Gomešas kundzi. Viņa ir no Portugāles un eh, pārstāv sociālas un demokrātu grupu. Anna, lūdzu, eh, izsakieties kodolīgi. Arī es vēlos jums pateikties par to, ka piedalāties šajā videokonferencē. Tātad, eh, turpinot man kolēģi teikto, kāda jūs prāt ir nākotne? Es pati eh, esmu eh, bijusi Turcijā, es tikos ar dažiem no protestu mm, iniciatoriem parkā, to skaitā arī ar cilvēkiem, kas bija tikušies ar premjerministru. Man bija tāda sajūta, ka tur ir tāds elements, eh, kur mums vajadzētu sasaistīt ar mūsu bažām, kas ir ļoti pozitīvs elements, eh, tas, ka Turcijas eh, tauta ir nolēmusi izteikties un riskēt, lai cīnītos par cilvēku tiesībām, par viņu pamatbrīvībām, par biedrošanās brīvību, lai risinātu pārvaldības svarīgos jautājumus Tad tas viss sākās Stambulā, bet atbalsojās visā Turcijā. Kad es viesojos Turcijā, iedzīvotāji izrādīja tad, uh, eh, paud savu vēlmi arī mainīt protesta veidu. Tas viss joprojām turpinās. Tātad nats eh, laikā eh, cilvēki eh, tikās parkos pilsētā, spriežot par to, kā labāk organizēt protestus. Kā labāk visu pavērst, lai nākotnē būtu pozitīva virzība arī domājot par nākamā gada pašvaldību vēlēšanām. Un raugoties no šādas perspektīvas, eh, manuprāt, tā ir ļoti veiksmīga mm, perspektīva. Mums arī nevajadzētu aizmirst par to, ka tas eh, parāda Turcijas eh, sabiedrības ārkārtīgo vitalitāti. Es ļoti vēlos uzklausīt jūsu viedokli par to, kādā virzienā mums šobrīd virzīties. Protams, arī ir jāpieprasa atskaitīšanos, cilvēku atbrīvošanu, um, atbildību, pārstatbildību. Arī uh, augstākajam līmenim, ne tikai um, tautas uh, līmenim. Paldies, Anna! Un tagad ir vēl divi kolēģi, kurus vēlas izteikties. Ceru, ka jums joprojām ir pietiekami daudz enerģijas, lai pierakstītu visus jautājumus. Tagad uzklausīsim eh, Veršē kundzi, viņa ir no Francijas, eh, pārstāv eh, kreisos spēkus parlamentā, un es saprotu, ka no sākuma runāsiet franciski, un tad arī būs tulkojums, arī jūs citēties angliski. Es necentīšos izteikties angliski, saka runātāja. Je, je voulais... Es uh, gribēju tikai reaģēt uz uh, to, kas uh, tika teikts uz šīm lietām. Un es neesmu no tiem, kas Erdogana kunga autoritāro stilu jau gadu ir atbalstījušas. To... Eh, kam ir nepieciešams tulkojums, ir, ir arī pieejams eh, tulkojums. Un arī um, Ankarā ir dzirdams tas, ko jūs sagāt angliski. Do you, do you understand me? It's okay? Ah, vai jūs mani saprotat, vai viss ir kārtībā? Lūdzu, runājiet. Un tulkojums arī ir pieejams? Jā, viss kārtībā. Labi, nu tā tad es turpināšu franču valodā. Es gribu teicu, ka es neesmu no tiem, kas ir kaut kā atklājusi un pārkāpums un autoritīro rīcības veidu, kāds ir Erdoganam tikai ar pēdējiem notikumiem. Tas, par ko runāja Anna Gomeša, un tas, kas ir noticis pēdējā laikā, tas ir raksturojums tam, ka tādas, uh, pla, tāds plašāks noskaņojums ir uh, šajā valstī. Man nav nekādu uh, ilūziju par uh, režīma izmaiņām. Es pati esmu uh, saskārusies ar uh, to, ka pret mani, uh, ka redzēju, kā uh, asargāze tika uh, vērsta pret demonstrantiem, arī pret mani mierīgas demonstrācijas laikā. Nu, protams, tas nav nekādā veidā samērojams ar pēdējo dienu uh, notikumiem, bet nu, tas vienkārši ilustrē situāciju. Un es gribu uzdot trīs precīzus jautājumus. Jūs uh, stāstījāt par uh, mazgadīgajiem, kas ir uh, cietumos. Tas arī nav nekas jauns uh, Turcijā, bet uh, saistot ar pēdējām demonstrācijām, cik uh, mazgadīgo ir uh, nokļuvuši cietumos un vai jūs apmēram zinat, cik viņiem ir gadu, jo mm, zinām, ka tie, kas ir jaunāki par 15 gadiem, arī tie ir cietumos un cietumos pret viņiem izturas tāpat kā pret pieaugušiem. Un es gribētu zināt arī par mm, ārstiem, kādas represijas tiek pret viņiem vērstas papildus tiem elementiem, kādus jūs minējāt nesen. Vai ir kādi uh, soļi vērsti pret viņiem un vai jūs uh, esat nobežījušies uh, par uh, šiem jautājumiem un ko jūs domājat šodien, ko Eiropas Savienība un uh, ļoti konkrēti Eiropas parlaments varētu darīt, kā mēs varētu jums palīdzēt, lai uh, rīkoties uh, tā, lai mūsu darbība būtu uh, jums liederīga, lai uh, represiju upuri varētu atgriezties brīvībā un uh, lai uh, tādas uh, klusēšanas uh, plašsaziņas līdzekļos, lai neiestātos uh, tā parastā klusēšana, kāda ir parasti. Finally... Paldies. Un tagad vērts Kazākā kungām, kurš pārstāv liberāļu grupu. Un viņš ir no Bulgārijas. Paldies, Vaisais kundze. Eh, paldies mūsu sarunbiedriem Turcijā par viņu sniegto informāciju un skaitļiem. Izsēšos pavisam īsi. Es biju sanāksmē, eh, kurā bija arī eh, divi Turcijas parlamenta locekļi no divām partijām. Un AKP, AKP pārstāvis teica, ka līdz šim brīdim uh, tā sauktie Baltie turki pārvaldīja eh, valsts, bet tagad ir vienāds mūsu laiks, viņa teica. Un tas arī parāda, eh, kādā veidā šī polarizācija starp eh, diva veida uztveri par demokrātiju Turcijas mūsdienu sabiedrībā. Manuprāt, tas ir pamatā spriedzē. Kā jūs prāt šī konfrontācija varētu tikt pārvarēta? tuvākajā nākotnē. Jo sevišķi pieņemot jauno konstitūciju, kas notiks parlamentā. Vai eh, šīs divas atšķirīgās izpētes par eh, Turciju eh, radīs kādu kompromisu parlamentā? Un vai jūsuprāt, rezolūcijas, tad, vai kurdu jautājumu mier, mierīgs atrisinājums arī tiks panākts šajā kontekstā. Kad mēs eh, tikāmies ar Turcijas iešiet viņus, viņš teica, ka eh, procesa otrā eh, pakāpe tur nav izpildīti visi apstākļi, lai tas viss virzītos uz priekšu. Kā jūs prāt, visi šies, šī spriedze un protesti, kāda tam būs ietekme? uz uh, kurdu jautājumu atrisināšanu. Paldies! Paldies, Kazākungs, saka priekšsēdāja. Un tagad es jums arī vēlos eh, teikt, eh, ka mums ir problēma ar laiku, tāpēc, ka esam nokavējuši 15 minūtes. Tomēr būtu ļoti labi uzklausīt no, jūsu, no jums atbildes ne tikai uz konkrētajiem jautājumiem, bet arī uz jautājumiem Eh, kas, jūsuprāt, ir pareizais ceļš uz priekšu? Eh, kas būtu jādara parlamentam? Varbūt Atalai kungs varētu sākt atbildes. Un man arī jāsaka, ja jūs varat atbildēt piecu minūšu laikā, tas būtu ļoti labi. Yes. For about, do you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Yes, we can hear you. Yes, we can. Yeah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 Eh, vēlos eh, arī pateikties eh, jūsu pārstāvjiem organizācijām un ceru, ka jūs turpināsiet jūs ļoti svarīgo darbu. Paldies arī Eiropas Savienības delegācijai par to, ka šī viedokļa apmaiņa tika organizēta. Un jūs arī dzirdējāt ļoti mm, mm, dažādas parlamenta pārstāvis, un mēs tiešām cieši sakojam notikumiem Turcijā. Paldies! So, and now Uh, next... Nu, līdz ar to nonākam pie mūsu nākamā darba kārtības punkta. Nu, diena esam ārkārtīgi aizkavējušies, bet nu reizēm plānošana vienkārši nav iespējama. Un, nu, nu notikumi rit savu gaitu. Mums bija tiešām daudz kolēģi, kas izrāda interesi par šo viedokļu apmaiņu. Nu, lūk. Nu, un tagad, gluži kā vienmēr, izmantosim iespēju saņemt svaigāko informāciju par dažādām valstīm no ārējās darbības dienesta. Paplašinātajā prezidijā spriedām, ka būtu liederīgi uzklausīt jūs par stāvokli Gvinējā Bisavā un Gvinējā Konakrī. Pie mums ir ieradies Roberto Renci. Ja, jā, ja, lūk, jūs esat šeit. Un jūs esat atbildīgs par Gvinēju Bisavu? Varbūt tad nu lūdzu lieciet priekšā mums savu informāciju par pašreizējo situāciju attiecībā uz cilvēktiesībām šajā valstī. Thank you very much. My deputy head of unit will give. Paldies. Mans uh, dienesta vadītājs dos jums tādu vispārīgu aprakstu, un es pēc tam to līdzi detalizēti pastāstīšu par cilvēktiesībām. Please. Lieliski, turpiniet. Thank you very much. Uh... Paldies priekšādātāji. Paldies, Roberto! Cik tā saprotu, tad laiks ir ierobežots, centīšos izteikties īsi un lakoniski. Un par lietu, kā jau Rencīkungs teica, viņš tad pēc tam detalizētāk runās tieši par papildus jautājumiem saistībā tieši par tām operācijām, kas šobrīd norisinās attiecībā uz cilvēktiesībām Gvinējā Bisavā. Priekšādātā pirmām kārtām svarīgi atgādināt, ka cilvēktiesību situācija šajā valstī vienmēr ir bijusi ļoti sarežģīta. Bet nu ir vēl tālāk sāsinājusies pēc valsts apmērsuma 2012. gadā, pagājušajā gadā. Tas notika 12. aprīlī, un papildus tam bija arī centiens šo apvērsumu novērst 20. Eh, oktobrī. Kārtēja traģiskie notikumi, tīri politiski, nedemokrātiska situācija izveidojusies valstī ļoti nopietni cilvēktiesību pārkāpumi. Augstā pārstāve Eštone par to jau izteicās un atkārtojas nosodī, atkārtot nosodījusi. Tos nosodīja gan valsts apsvērumu tūlīt pēc tā norisināšanās, tāpat nosodīja arī dzen cilvēktiesību pārkāpums, kas tam sekoja. Papildus ieviesti restriktīvu pasākumu, ierobežojuši pasākumu attiecībā uz individiem, kas izteicās pret um, mieru, stabilitātu un cilvēktiesībām, kas aizstāvēja cilvēktiesības, um, pieņemt šā tiesībā, um, šo pārkāpē, attiecībā šiem pārkāpējiem 15 personām Eiropas padomu izteikusies uh, ir izdota aresta ordera attiecībā uz sešiem, tas nozīmē, ka 21 cilvēks šobrīd tiek pakļauti sankcijām. Esam turklāt iekļāvuši arī drošības padomas uh, secinājumus Eh, tiesību aktos, eh, tā kā tie tur tik formulēti. Jūs jau labāk par mani zināt, ka arī Eiropas parlaments ļoti interesējas par šo situāciju un ir strikti nosodījis valsts apmērsumu. Turklāt ES ir arī attiecinājusi 96. panta noteikumus no Kotonu nolīguma, pagarinot eh, tajā paredzētos pasākums ilgāku laika periodu. Uh, Un eh, cik tālu mēs saprotam, tad cilvēktiesību pārkopuma valstī joprojām norisinās, mm, tiesiskums joprojām mm, nu, nerādās pat tūmā šai valstī, un tāpēc 96. panta noteikumu piemērošana tiek pagarināta. Lūk, kopsavilkums tagad došu vārdu Rencīkungam, lai viņš pastāsta par cilvēktiesību jautājumiem. Pateikšu vēl tikai to, ka politiskā situācija joprojām ir ļoti bažas raisoša ES delegācija Bisavā ir tieši un aktīvi piedalījusies aizsargājot tās personas, kas tika pakļauts tiešiem draudiem. Esam ārkārtīgi nobažījušies arī ar vien par arvien pieaugošo narkotiku izmantošanu un organizēto noziedzību, jo saskaņā ar konkrētiem ziņojumiem viss šī situācija arī šai ziņā vēl ir pēc valsts apvērsuma krietni pasliktinājusies. Situācija līdz tur ļoti nopietna, tāpat laikā, nu, redzam arī tādas nelielas cerības stariņas. Viens no tiem vienošanās, ko, kas panākta par to, lai norisinātos parlamenta vēlēšanas līdz gada beigām. Vēl viena tāda cerīga lieta ir uzlabojumi, ko devus, ko devusi bijuša admirāļa Burbon Truto aizturēšana. Nu šķiet, ka tas, zināmā mērā, nomierinājis satrauktos prātus. Mēs turklāt augstu vērtējam arī tos centienus, ko īsteno ANO īpašais pārstāvis Ramas Horta. Arī viņš devs būtiski ieguldījumu lai pārliecinātos, ka situācija tomēr nedaudz uzlabojas. Tātad kopsavilkumā ir tāda nedaudz, nedaudz cerī, cerību stariņa, bet situācija joprojām ir ārkārtīgi sarežģīta. Joprojām pastāv būtisks risks, ka situācija var tālāk pasliktināties, sāsināties jebkurā brīdī, un tāpēc svarīgāk nekā jebkad iepriekš ir turpināt situāciju uzraudzīt, sakot līdz notikumiem un redzēt, kas norisināsies līdz gaidāmajām prezidenta vēlēšanām. Un tagad arī jūs atļauju priekšādātā došu vārdu Rensīkungam. Paldies. Thank you very much. Very... Lielas paldies, pavisam īsi. Pāris vārdos par Eiropas Savienības rīcību kas vērsta uz šīs sarežģītās situācijas vienkāršošanu cilvēktiesību jomā valstī. Pirmām kārtām, kā jau jūs zināt, Mūsu rīcībā ir cilvēktiesību stratēģija, to apstiprināja dažādas ēs iestādes, un galvenās prioritātes šai stratēģijai tiek identificētas. Pirmkārt, uzraudzības pasākumi, atbalsts eh, atgried, at, atpakaļ ceļam pie demokrātijas valstī kopumā, kas, protams, ir priekšnosēdījums eh, cilvēktiesību situācijas uzlabošanai, brīvpiekļuvi informācija, cīņa pret nesodāmību, konfliktu novēršana, atrisināšana, sieviešu un bērnu tiesība aizsardzība, kas ir ļoti nopietna problēma Gvinējā Bisavā. Un, protams, tā, tā bija jau pirms valsts apvērsuma, un tagad situācija vēl tikai tālāk pasliktinājusies. Delegācija Uh, Eiropas Savienība ar delegācijas palīdzību Gvinējā Bisavā var sniegt uh, tātad uh, koordinējošas funkcijas, koordinējot palīdzību, izdarīt spiedienu uz pārējais varas iestādēm struktūrām, lai nodrošinātu to, ka tiek izbeigta vardarbība un citi cilvēktiesību pārkāpumi. Un, jā, kā jau tika norādīts, situācija ir nedaudz uzlabojusies pēdējās pāris nedēļās. Cik tā mums zināms, nav bijusi tāda nopietna cilvēktiesības pārkāpuma pēdējās pāris nedēļās. Uh, Kā jau tik norādīts, ir klāt arī īpašā pārs, īpašais pārstāvs, ģenerālsektārs ir ieradies arī valstī. Tas ticis vērtēts ļoti labvēlīgi, viņš skaidru gaišu pateica militārajām uh, struktūram, ka viņš ne, nekavēsies izveidot īpašu tribunālu, ja notiks tālāk cilvēktiesību pārkāpumu un nopietnu pārkāpumu. Piemēram, tādu, kā tas bija pagājušajā oktobrī. Eiropas Savienība aktīvi darbojasies, um, veidot kontaktus ar pilsonisko sabiedrību, cenšoties izveidot ko konsekventu dialogu par cilvēktiesībām, ir virkne projektu, kas uzsākti un risinās, bet ir pēdējā sagatavošanas posmā par, piemēram, cilvēktiesību observatorijas izveidi Tāpat arī izveidot vairāki fórumi ar pilsonisko sabiedrību, tie tiek organizēti regulāri. Viens, piemēram, pirms pāris nedēļām norisinājās, tas tika noturēts šeit Briselē, bija arī seminārs, kurā piedalījās vairāk kā 20 pārstāvi no NVO un arī citi pilsoniskās sabiedrības pārstāvi. Tur tika runāts par konfliktu analīzi, kas, protams, ir bijis ļoti liederīgi. Jo tie tiešām ir visi tādi delikāti jautājumi, par kuriem ir jāsniedz informācija visām pusēm. Uh, ir jāveido šie kontakti starp pusēm, un uh, tādā veidā tiek uh, nu, piešķirt arī tāda netieša aizsardzība zināmiem pilsoniskās sabiedrības elementiem. Ir arī vairāk kā viens miljons eiro um, iztērēti cilvēktiesību aizsardzības jomā, palīdzot, piemēram, apcietinātājiem, uzlabot, uzlabojot apstākļus Gvinējas Bisavas cietumos, kur, protams, ir uh, nu, jo ļoti ilglaicīgi ļoti slikti apstākļi. Tāpat arī ir virkne programmu, vismaz trīs, kas attiecas uz bērnu un sieviešu tiesību aizsardzību. Par vairākām konkrētajiem jautājumiem, piemēram, ģimenes vardarbību, ģenitāliju, izkropļošanu, piespiedu laulībām, tāpat arī vēršoties pret Uh, vardarbību un veidojot, piemēram, tādu drošu patvērumu vardarbības upuriem. Tātad papildus uh, konkrētiem cilvēktiesību pārkāpumiem, kas skaits saistīti ar šiem politiskajiem notikumiem, ir īstenot, tiek īstenots arī programmas plašā mērogā, kas vērsts uz tādu vispārīgu vardarbību, cenšoties rast risinājumus uh, vispārīgajai situācijai un problēmām, kas pastāv šai valstī. Nu, te no nu arī viss, kas man sakāms, es zinu, ka mums eh, vairāk laika īsti nav. Paldies, saka priekšsēdētā, paldies jums abiem par ļoti visaptvarošo informāciju un paziņojumiem. Vai ir kādi jautājumi šeit no deputātiem? Nē? Lieliski, tad vēlreiz liet paldies, lieliski saņemt informāciju par šo jautājumu. Nu, kā jūs teicāt, tad acīm redzot, līdz gada beigām tiktu paredzētas vēlēšanas. Bet cik tā ir sapratu, tad datums gan vēl nav skaidri noteikts. Kādas jūs projekcijas, kāds prognozes šai ziņā? Jā. Ir bijis paziņojums no pārejas prezidenta, šī pagaida prezidenta, par to, ka vēlēšanas notiks 24. novembrī. Bet, jāsaka, nav izveidot nekādu ceļu kārta, rīcības plāns, attiec gaidot šīs vēlēšanas, tas nav likts priekšā. Un līdz ar to tie nosacījumi, pie kādiem šīs vēlēšanas varētu tikt organizētas, nu vēl nav izstrādāti līdz galam. Tāpēc šobrīd pastāv joprojām risks, ka tas vien, ka ir norādīts datums, vēl neko īsti nenozīmē, tas drīzāk tāds virtuāls solījums, paziņu, paziņojums, nekā reāls plāns. Nu, redzēsim nākamo nedēļu laikā, vai nāks kāds apstiprinājums šim datumam arī no rīcības puses. Šobrīd administrācija. Uh, kurā, ar kuru sadarbojas arī mūsu dienests. Gvinējā Bisavā kopā ar citiem startotisko organizāciju pārstāvjiem eh, darām visu, lai apspriest šos jautājumus. Tas, protams, ir prioritāri noturēt šīs vēlēšanas. Paldies! Saka priekšādātāji. Nu un tad tālāk. Tāpat jūsu sniegtā jaunākā informācija par stāvokli cilvēktiesību jomā Gvinējā Konakrī. Alīna Stan Staničo Lesko kundze ir šeit Viņa ir atbildīgā par šo valsti ārējās darbības dienestā. Jā, tieši tāds pats risinājums mans vietnieks iepazīstinās jūs ar vispārīgāko situāciju, un tad es detaļās runās. Jā, paldies, paldies, Alīna! Par Gvinēku un Akrī runājot. Varbūt runāšu spāniski. Tātad priekšsēdētājs kundze šodien uh, ir pieejams tulkojums, tādēļ runāšu spāņu valodā par Gvinēku un Akrī. Es gribētu piedāvāt uh, citādu pieeju. Tāda pieeja, kas būtu koncentrēta uz tiem tematiem, kas ir īpaši nozīmīgi. No vienas puses politiskās tiesības Gvinējā Konakrī vai Gvinējā, kā uh, šī valsts tiek oficiāli saukta, un, un no otras puses jautājumiem par nesodāmību. Sākumā runāšu par politiskajām tiesībām. Sākšu norādot uz to, ka uh, Gvinējā biju 2008. gada decembrī piedzīvoju militāro puču. Militāro apvērsumu. Eiropas Savienība pārtrauca sadarbību ar šo valsti. Tas ir atsaucies arī uz situāciju kopumā. Uh, un jārunā par cilvēktiesībām. 2010. gadā notika vēlēšanas, demokrātiski tika ievēlēts prezidents un sākās jauns process. Bet demokrātiskais pārējais process nav noslēgts. Ir uh, vairāki pasākumi, dažādas norises, kas uh, vēl nav noslēgtas. Parlamenta vēlēšanas uh, tām būtu jānotiek septembrī, un tās radīs priekšnoteikums sadarbības atjaunošanai ar Gvinēju no Eiropas Savienības puses. Kā jūs zinat, Eiropas Savienība jau ir piešķīrusi līdzekļus, lai atbalstītu šīs vēlēšanas, kā jau teicu, tās notiks šī gada septembrī, un tās būs ļoti nozīmīgas, lai varētu noslēgt demokrātisko pārejas procesu. Mm, tā ir visnotaļ pozitīva attīstība, bet ar bažām sekojam demonstrācijām un vardarbību, kāda ir bijusi sākot ar šī gada sākumu. Cilvēktiesību novērošanas iestāde ir reģistrējusi 51 ievainoto un 31 nogalnātu cilvēku. Tie ir skaitļi sākot ar šo gadu. No otras puses, kā pozitīva attīstība, ir jāpiemina tas, ka šo notikumu izmeklēšana tika sākta jūnijā. Pieci tiesneši ir norīkoti veikt šo darbu. Tagad runājam par politiskām tiesībām. Jāsaka, ka politiskā situācija Gvinējā ir uzlabojusies būtiski uzlabojusies kopš 2008. 8. gada, kad notika valsts apvērsums. Prezidenta vēlēšanas tās lielākā daļa novērotāju vērtēja kā demokrātiskas un pirmo reizi demokrātiski notikušas šajā valstī. Mēs ceram, ka prezidenta vēlēšanas rudenī arī būs demokrātiskas, ka visi varēs piedalīties, ka cilvēktiesības tiks ievērotas, lai demokrātiskais pārējais process varētu turpināties un tikt noslēgts. Bet vienmēr mm, un aizvien ir jāatgādina, ka runiet par cilvēktiesībām Gvinējā. Tagad otrs punkts, uz ko gribēju norādīt. Man žēl, ka nevaru runāt sīkāk par šo punktu, bet tas ir saistīts ar to, ka ir maz laika. Šis punkts ir par nesodāmību, jeb precīzāk sakot par cīņu pret nesodāmību. Jūs atcerēsieties, ka 2009. gada septembrī notika vairāki īpaši vardarbīgi notikumi. Jāpiemin Konakrī futbola stadi, stadionā notikušais slaktiņš. Pēc šī slaktiņa tika izveidota izmeklēšanas komiteja, to izveidoja ANO. Uh, Tika konstatēts, ka ir pieci eh, atbildīgie, kas ir devuši rīkojums, kas ir izraisījuši eh, šādu notikumu pavērsienu. Šīs eh, piecas personas, pret tām ir vērstas ES sankcijas. Divas no šīm personēm aizvien vēl ieņem augstus amatus. Tas nozīmē, ka nesonā, nesodāmība, respektīvi cīņa pret nesodāmību ir aizvien ļoti nozīmīgs jautājums. ES atbalsta upurus un uh, atbalsta cīņu pret nesonāmību un rīkojas, lai uh, upuri varētu organizēt sevi un varētu piedalīties kā civilpartija uh, tiesas procesos, lai arī uh, šādā veidā varētu vērsties pret nesodāmību. Ir bijušas arī pāris. Uh, tiesas lietu skatīšanas, kas ir būtībā tāds pozitīvs uh, elements, bet uzmanīgi jāsako situācijas attīstībai kopumā. Un bez tam ir arī pāris uh, citi. Uh, nozīmīgi jautājumi. Piemēram, tika izveidota ministrija, kas atbild par uh, brīvību. Taču tika konstatēts, ka šī jaunā a, ministrija, tai nav skaidra darbības a, mandāta un arī nav a, pietiekama finansējuma. Un noslēgumā gribu norādīt uz to, ka Eiropas Savienība sniedz tehnisku palīdzību vai lai uh, Romas statūtus uh, transponētu nacionālajā likumdošanā. Ir izstrādāti vairāk likumdošanas projekti, daži arī tagad pie tiem tiek strādāts, tas ir pozitīvs progress, taču tas noteikti ir jāturpina. Un bez tam jautājums par nāvis sodu. Nāvis sods Gvinējā aizvien pastāv. Pat labam situācija ir tāda, ka valdība nav gatava atcelt nāvis sodu. Mēs uh, visās mūsu tikšanās reizēs politisko dialogu laikā norādam uz šī jautājuma nozīgumu. Nozīmīgumu. Un noslēgumā gribu teikt, ka Eiropas Savienība ir īstenojusi vairākas iniciatīvas. Šeit runa iet par to, lai noskaidrotu ietvaru militārai tiesvedībai. Starp, balstoties uz starptautisko, starptautiskām tiesībām, uh, Šeit uh, iet runa par militāru personu nodarījumiem pret civilpersonām. Dāmas un kungi, tas ir tāds apjomīgs situācijas skaidrojums. Un līdzīgi kā Gvinējā Bisau, taču ar citu ietvaru mēs šeit konstatējam, ka situācija ir tāda, ka šādā izšķirīgā fāzē demokrātiskā leģitimitāte, kāda ir uh, valdībai un parlamentam, tiks stiprināta. Un jautājums par tiesisku valsti un cilvēktiesībām ir un paliek aktuāls, varētu attīstīties pozitīvi, un mēs uh, ar bažām uh, novērojam tās problēmas, ar kurām saskar šie procesi un arī vardarbīgos notikums šajā priekšvēlēšanu periodā. Mēs domājam, ka tā vienošanās, kāda ir sasniegta 3. jūlijā, tās galvenais punkts ir strādāt pie uh, vēlēšanām un, parlament, un parlamenta vēlēšanu novērošanas procesu. Es arī esmu pateicīgs Eiropas parlamentam, ka diskusija par šo jautājumu ir iekļauta šodienas darba kārtībā. Paldies, vai jums ir kas piebilstams? Jā, un pavisam īsi par stratēģiju cilvēktiesību jautājumā Gvinējā. Mans kolēģis jau ir, izte, ir pieminējis daudz un dažādas pasākums, ko īsteno ES. Tātad vēlēšanu reforma atbalsts, atbalsts upuriem, aizturēšanas noteikumu uzlab, apstākļu uzlabošana civila sabiedrības, pilsoņu tiesību, sieviešu, uh, cilvēktiesību aizstāvju atbalsts, uh, kāpat arī atbalsts uh, Romas statūtu transponēšanai nacionālajās likumdošanas normās. Paldies! Paldies eh, jums abiem par eh, jūsu ļoti eh, vērtīgajām prezentācijām. Mēs, kas neesam detalizēti strādājuši pie jautājumiem, kas saistīti ar šīm valstīm, tagad esam labi informētāji. Es, es skatos, kā Lāvums Darba kungs vēlas izteikties. Man ir viens jautājums. Es eh, biju viens eh, no novērotājiem vēlēšanās, eh, prezidenta vēlēšanās, tātad. Un tā ir garākā misija, kādā bija jebkad piedalījies. Tas bija ļoti sarežģīts pasākums. Un man ir arī jāsaka, ka attiecībā uz cilvēktiesību situāciju, varu piekrist, ka situācija ir ārkārtīgi uzlabojusies salīdzinot ar to, eh, kāda eh, tā eh, bija iepriekšējā periodā. Tomēr politiskais process jebkurā gadījumā ir um, nes sarūktinājumu. Kā Eiropas Savienība un kā parlaments mēs uh, mudinājām uh, Kondē virzīt uz priekšu ātri uh, procesu ievēlēt parlamentu, un pagājuši trīs gadi. Uh, tātad trīs gadi starp uh, eh, prezidenta un parlamentu vēlēšanām. Un es domāju, ka uh, šajā prezentācijā tika uzsvērts, ka nav uh, cerības, tāpēc, ka ir šī uh, pieeja balstoties uz vienprātību, to tā arī ir, tomēr nevajadzētu aizmirst, ka šis prezidents ļoti labi uh, pazīst Eiropu. Tomēr viņš nav bijis eh, spējīgs noturēt šīs parlamentu vēlēšanas, un eh, iemesls tam ir valsts eh, etniskais sastāvs. Un es skaidri norādīju, ka otrs kandidāts, tad viņš, um, viņš tad, tad nevarēja uzvēlēt vēlēšanās, tāpēc, ka viņš pārteica konkrē, pastāvēja konkrētu etnisko grupu. Tas ir Fanpel. Tad 42% atbalsta Protams, ka viņi, protams, ka 42% ir ievērojams atbalsts parlamentā. Es nezinu, vai tā bija vienīgā motivācija eh, aizskavēt šīs vēlēšanas tik eh, ievērojami ilgi. Tomēr es eh, ceru, ka tās beigās tomēr notiks un ka visas sabiedrības grupas Gvinējā jutīsies veiksmīgi pārstāvētas valsts sistēmā. Tas nu dienu uzlabotu situāciju ļoti daudz, un tā ir, ka Kondē eh, uzlaboja godīgā veidā, balstoties uz mūsu analīzi, tāpēc, ka eh, viņš, viņam bija vairākuma atbalsts, tas bija skaidrs. Un ir eh, svarīgi atcerēties to, ka tās bija atvērtas vēlēšanas un nebija tad, kāda iepriekšējā prezidenta. Tas ir vairāk kā komentārs, nevis jautājums, un es arī vēlētos lūgt ārējās darbības dienestam turpināt izdarīt spiedienu uz Gvinēju, darīt visu to, kas ir nepieciešams, lai atbalstītu pilsoniskās sabiedrības centienus un tā tālāk. Valsts joprojām atrodas briesmīgos apstākļos. Vidējais dzīves ilgums ir 42 gadi. To ir grūti iedomāties, ka ir tik īs uh, dzīves ilgums. Šādai valstī ir nepieciešama palīdzība, tomēr joprojām ir jāturpina izdarīt spiediens uh, arī uz mūsu kaimiņu valsts un kā Eiropas Savienībai joprojām ir jāturpina šis eh, spiediens, lai būtu godīgas vēlēšanas un šīs te nākamās prezidenta vēlēšanas būs izšķirošas, tāpēc ka uh, tad jau būs viens ar priekšlietas. Paldies, Lamsdorf kungs, un es redzu, ka kolēģi vairs izteikties nevēlas līdz ar to. Ir ļoti labi, eh, ka jūs pievienojāties mūsu viedokļu apmaiņai. Pirms jūs sākat Es zinu, ka jūs vienmēr vēlties uh, uh izsēties uh, mūsu uh, cilvēktiesību uh, kom apakšējā komitejā. Uh, tad jums, jūs varat izsēties un izstāšanās ilgums ir ierobežots līdz trīs minūtēm. Un uh, ir daudz svarīgi jautājumi, par kuriem ir uh, jārunā, un varbūt uh, pēc tam mēs varēsim izvērst mūsu debatas uh, par jūsu valsti. Uh, Vēstniekums, jums, jums ir dots vārds. Paldies, priekšstādātājs kundze, trīs uh, minūtes debatēs es mēģināšu uh, skaidrot situāciju. Sākumā es uh, domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgi teikt arī grāfam Laustam, viņš teica, ka ir etniska problēma. Nē, tas nav tā man ir eh, ļoti dažādi vecāki, dažādu eh, etnisko grupu eh, vecāki. Un visu skaidro tikai ar etniskiem jautājumiem, tas ir ļoti nepiemēroti. Tas ir tāpat tā kā, piemēram, Bēļģijā runājot flāmu valodā, tas būtu kāds izraisītājs un skaidrot jums, jā, būtu kādas problēmas. Uh, Otrais jautājums. Pre prezidents nekad nav gribējis atlikt vēlēšanas, bet opozīcija vienmēr ir prasījusi atlikt, atlikt, atlikt. Un e, mēs e, at, esam situācijā, kad e, valdība ir piekritusi tam un Konakri es pārstāvniecība ir informēta par šo situāciju. Mm, tagad par uh, demonstrācijām. Šīs demokrācijas ir bijušas no janvēra, un opozīcija tās ir uh, organizējusi, jo tā nevēlējās vēlēšanu šajā brīdī. Bet, ja ir starptautiskās uh, sabiedrības spiediens uh, gan uh, no vienas, gan no otras puses, lai šīs vēlēšanas notiek, un es domāju, ka tagad uh, 3. jūlijā ir noslēgts noslēgt vienošanās starp valdību un opozīciju, un mēs esam priecīgi, ka ir miers, ka nav vairs šo demonstrāciju, un opozīcija ir uh, sākus vēlēšanu kampaņu, tā piedalīsies vēlēšanās, arī televīzijā tāda ir. Tā tad ir uh, nacionālais konsens sasniegts ar uh, pilsonisko sabiedrību, ar opozīciju, nu vēlākais septembra beigās. Vai nu 24. vai 29. septembrī būs vēlēšanas. Nu, tā tad šo situāciju, kas ir pozitīva attīstība, to jāatbalsta, nevis uh, jākritizē. Un es domāju, ka visu laiku tiek runāts uh, par uh, Āfriku un uh, katru reizi uh, runāts par etnisko jautājumu. Es esmu uh, jau bijis 25 gadus Vācijā, un es varu uh, runāt par, daudz, par dažādām situācijām gan Vācijā, gan Bēļģijā. Bet situācija ir tāda, ka, nu, protams, ka katrs mēģina uzvarēt vēlēšanās, un mēs uh, ceram, ka Gvinējā būs miers. Priekšsēdētājs ir dažādas reformas divos gados, viņš ir nevis trīs, bet divas gadus pie varas, un uh, daudzas reformas ir veids arī drošības uh, reforma. Uh, Tieslietu reforma, kas ir sākta, cīņa pret nesodāmību un tiek tiesas, stājas tiesas priekšā tie atbildīgi arī oficiālās institūcijās strādājušie, kas ir vainīgi par 2009. gada slaktiņu, tātad augsta līmeņa funkcionāri stājas tieši priekšā. Un es domāju, ka visu šo progresu ir jāpiemina un ne tikai negatīvo attīstību jā. Ja uzsver. Un kopumā es gribu uh, informēt uh, Eiropas parlamentu, ka ir ļoti liels uh, progress. Grīnai ir uz pareizā ceļa likumdošanas vēlēšanām, un pēc tam būs vietējo institūciju vēlēšanas opozīcija ir parakstījusi šo vienošanos. Ir miers, ir nacionālais konsens, un uh, tas ir jāiedrošina cilvēku, nevis uh, jārada nemieris. Un esmu pārliecināts, ka pēc likumdošanas vēlēšanām septembrī Gvinēja būs kluži cita ekonomiskā, sociālā attīstība būs, un tā būs valsts, kas būs uz ļoti laba ceļa, un es lūdzu jūs to atbalstīt. Paldies! Protams, ka mēs atbalstām pozitīvu notikumu virzienu, bet šī ir cilvēktiesību komiteja, līdz ar to mēs ļoti koncentrējamies arī uz cilvēktiesību pārkāpumiem, un mēs cenšamies rast veidus, kā. Ka varam uzlabot situāciju. Mēs nekoncentrējamies tikai uz Āfriku, koncentrējamies arī uz citām valstīm. Kā piemēram šajā pēcpusdienā. Tā tad bija pārstāvi no uh, Gvinējas eh, Bisavas, eh, no Gvinējas, no Ekvatoriālās Gvinējas un Gvinējas Konākari. Vēl ir trīs uh, jautājumi. Un, uh, jau vairāk kā stundu Vašingtonā um, cits cilvēks gaida iespēju pielieties šajā videokonferencē. Lielas paldies! Iespējams, ka vēlāk mēs atgriezīsimies arī pie situācijas jūsu valstī vēlreiz. Un tagad arī iznācies debats par cilvēktiesību situāciju ekvatoriālajā Gvinējā. Tā ir vienīgā spāniski runājušā valsts Āfrikā. Um, ar 700 tūkstošiem iedzīvotāju. Tātad eh, tikai 700 tūkstoši iedzīvotāji, tomēr tā ir e, trešā lielākā naftas ražotāja Āfrikas kontinentā. Un līdz ar to tagad e, uzklausīsim e, pirmo video veisējumu no cilvēktiesību aktīvis, kurš risina jautājums ar mm, cilvēktiesību jautājumiem tieši iegūs industrijā. Un Sveicu Tutu Alē Kandis kungu. Viņš eh, vādā eh, cilvēktiesību organizāciju, kas ir nevalstiska organizācija, ET Justice. Uzklausīsim jūs, un pēc tam lūdzam eh, tulkiem uzturēties sanāksmju zālē Eh, desmit minūtes ilgāk eh, pēc eh, sanāksmes beigām. Ja mums ir arī vēl diskutējums jautājums par Stokholmas programmu. Es jūs jau redzu, ceru, ka mēs jūs labi sadzirdēsim. Tutuāli Kantikungs, es jums dodu vārdu. Thank you very much, uh, commissioners. Um... Paldies, priek... Paldies, gudātie deputāti, pirmām kārtām. Gribu teikt, un ceru, ka jūs man dzirdat. Uh, Nu, ārkārtīgi žēl, protams, ka man par ekvatāro Gvinēju jāstāst šeit no Vašingtonas. Un nevis, nevar to darīt kāds, kas dzīvo šajā valstī uz vietas, un tam, protams, būtu citāda perspektīva uz to visu. Bet tomēr gribu teikt, ka izaicinājumi, ar ko sastopas cilvēktiesība aktīvisti šajā valstī, ir ļoti nopietni un ļoti žēl, tāpēc, ka nevar runāt no jums, ar jums no šīs valsts. Pirms atbild uz, atbild uz jautājumiem, kas man tika uzdot pirms šīs sanāksmes, gribu teikt, ka. Uh, Mums vajadzētu eh, šeit atcelt visu veidu koncepcijas un priekšstats, kas jums ir par šo valstu. Aizmirstiet par to vienkārši tajā brīdī, kad runājat par ekvatoriālo Gvinēju. Jo ekvatoriālā Gvinēja nav nācijas valsts. Ekvatoriālā Gvinēja, Gvinēja ir nu, tāda kā fasāde nācijai, kas faktiski ir uh, sadalīta. Te ir dažādi veidi tieslietu struktūras un tā tālāk, bet Neviena no šīm lietām nefunkcionē tādā veidā, kā nācija valstī tām vajadzētu notikt. Nu, man jums jāpastāst, ka 2002. gadā pēc 23 gadiem ANO īpašā referenta darba pie cilvēktiesību situācijas ekvatoriālajā Gvinijā, tas bija Gajona kungs, viņam bija sakāms 2000. gadā Lūkas. Lūk viņa piezīmes. Ekvatoriālā Gvinēja turpina ciest no būtiskiem cilvēktiesību pārkāpumiem un nesodāmības. Mēs nevaram runāt par tiesiskumu šajā valstī, ņemot vērā, ka visas varas struktūras un visa vara ir koncentrēta vienas personas rokās - prezidenta Objangemas rokās. Tāda ir realitāte šobrīd Ekvatoriālā Gvinējā. Un tāpēc man lūdza pievērsties lūkādiem jautājumiem. Pirmkārtām politisko tiesību apspiešana vēlēšanu kontekstā Mums bija parlamentārās vēlēšanas 28. maijā, tātad pagājušā mēnesis. Un nedēļu pirms parlamenta vēlēšanas e, notika pilsoniskās sabiedrības pārstāvi, kas vēlējās iziet mierīgā demonstrācijā, tika arestēti, aizturēti, spīdzināti, un daudzi no viņiem tika turēti cietumā līdz brīdim, kamēr vēlēšanas bija nos, no, noslēgušās. Un tā lūk, eh, viņi vienkārši centās īstenot savas mierīgas pulcēšanās tiesības un brīvas izteiksmes, un brī, un izteiksmes brīvību. Tad notika vēlēšanas, un laikā no šiem vēlēšanu kampaņām līdz šim brīdim vairāk opozīcijas pārstāvi tika ielikti cietumā, un te man ir dokumenti pieejami, Jonas Kungs ar mani sazinājās, to opozīcijas, šo dokumentāciju nosūtīja opozīcijas pārstāvi. Šie pārstāvi tiktu vai nu no arestēti, vai piekauti, vai, vai aizturēti, nu, kampaņu laikā, gaidot vēlēšanas. Vēlēšanas tika notika, jā, bet tur bija ļoti daudz pārkāpumu, ļoti daudz iedzīvotāji balsoja vairāk kārt, piemēram, tad bija arī tādi, kas balsoja savu ģimeņu vārdā, un eh, tā visa rezultātā, lūk, valdošā partija un prezidents uzstāja, ka viņi ir vinējuši ar 99% balsu, tāpēc, lūk, mums ir šī divu palātu sistēma valstī. Apakšpalātā ir viens opozīcijas pārstāvs, viens parlamentārietis pārstāv opozīciju, un augšpalātā, senātā viens senators pārstāv opozīciju. Tāda sistēma būs. Mēnesis pēc vēlēšanām, 25. jūnijā, politiskā opozīcija, galvenā politiskā opozīcijas grupa centās noturēt mierīgu demonstrāciju un atkal, atkal dienu pirms šīs demonstrācijas septiņi opozīcijas pārstāvi, kas bija organizējuši, tika aizturēti eh, uz diennakti ieslodzīti cietumā. Un tāpēc šai mierīgai demonstrācijai neļāva notikt. Policija aizbarikādēja opozīcijas biroja ēkas un teica, ka nošaus katru, kas izies ielās. Lūk, Tāda ir apstākļi uz vietas, tādos apstākļos norisinājās vēlēšanas. Opozīcija un pilsoniskā sabiedrība valstī neuz, nevar uz, noturēt mierīgas demonstrācijas, nevar noturēt sapulces, nevar izteikties pret politisko sistēmu, kas valda ekvatoriālajā Gvinējā šobrīd. Es labprāt pastāstīšu jums sīkāk par šo situāciju, ja jums rastos kādi jautājumi par to, kas attiecas uz piekļuvu tiesu sistēmai un arest, patvaļīgiem arestiem. Var dot jums te daudzus piemērus. Viens, kas uzreiz nāk prātā, ir Roberto Berardi gadījums, tas ir Itālijas pilsonis, kas devās uz ekvatoriālo Gvineju, lai uzsāktu biznesa darījumu ar mm, prezidentu. Šobrīd viņš ir apcietināts jau kopš šī gada janvāra, tikai tāpēc, ka viņš eh, prezidenta dēlam prasīja, kur tad palikuši, palikuši tie līdzekļi, ko uzņēmums guvis kopš uzņēmuma darbības laika. Nu, ņemot vērā, ka tad ir vēl viens gadījums, kur pilsonis arestēts vairāk kā četrus gadus, jo viņš bija pre prezidenta dēla biznesa partners. Nu, jau četrus gadus smog cietumā, tikai tāpēc, ka arī uzdod līdzīgus jautājumus. Tāpat arī uh, Spānijas avīze El Pais ir nosūtījusi pārstāvis uz šo valsti, kur arestēt vairāk Spānijas pilsoņi, jo viņiem ir konfiscēta īpašuma un tā tālāk, tāpēc, ka viņi sūdzējās par korumpētību valstī. Vēl viens gadījums - cilvēktiesība aktīvists tika arestēts un aizturēts uz vairāk kā pieciem mēnešiem tā, at, ar safabrisētu apsīdzību no valdības puses Konsiena Blomio eh, arī ir vēl viens uh, cilvēktiesība aktīvists, viens un vēl kāds tur tāpat viņi šobrīd ir, viņi ir juristi un viņiem ir atņemta jurista licence, tāpēc, ka viņi centās šos cilvēktiesību attīstus pārstāvēt. Nu tā ir ikdiena šai valstī. Katru dienu šādu pārkāpumu norisinās cilvēki tiek arestēti tikai tāpēc, ka viņi uzdod pavisam vienkāršus jautājumus un cenšas īstenot savas pamatiesības. Arī jūs tur var apcietināt jebkādu iemeslu dēļ, ja tikai valdība iedomājas, ka to vēlas izdarīt. Pavareses kungs, piem, piemēram, arī nemaz nebija eh, ekvatoriāls Gvinējas pilsonis, viņš bija no citām Afrikas valstīm, bet tas neko nenozīmē šai valstī. Viņi tik un tā var jūs arestēt masveidā, mm, tiek arestēti, piemēram, masveidā cita Afrikas imigranti, kas tiek tad izdzīti atkal no valsts, un visi īpašums viņiem tiek konfiscēts, atņemts. Uh, Tas turpina norisināties, turpinās arī spīdzināšana un necien pazemojoša attieksme pret tiem, kas ir cietumos. Kas attiecas uz politikas rekomendācijām Eiropas Savienībai, nu domāju, ka jūs visi ļoti labi apzināties, kas e, valstī norisinās, turpinās izmeklēšana pret prezidenta dēlu un citiem ģimenes locekļiem, bet, kā jau teicu, tā nav valsts pēc visiem saviem pamatiem. Tā ir valsts, kas tiek vadīta faktiski kā tāda liela korporācija, kas pieder prezidentam un viņa ģimenei. Nu tā, tas ir vienkārši, tā ir mafijas valsts. Un visa ekonomiskā vara, visa militārā vara, arī tiesu vara ir koncentrēta viens personas rokās. Un tāpēc ir pilnīgi loģiski, ka šī valsts būtu jāvirz uz tādu brīdi, kur, tā, kur tajā varētu valdīt bies, tiesiskums, kur pilsoniskai sabiedrībai būtu iespējams kaut ko darīt, kur tā spēja brīvi dzīvot valstī, kur tā var pieprasīt pārskatāmību, atskaitīšanos, kur tā var uzraudzīt cilvēku tiesību ievērošanu nepieciešams arī paust bažas eh, ārpus valsts. Es domāju, ka ir ļoti daudz elementi, ko var Eiropas Savienība darīt. Es uzskatu un no visas sirds ticu, ka viens no vislabākajiem veidiem, kā rīkoties Eiropas Savienībā, ir runāt skaļi par šo situāciju, izteikties pret pārkāpumiem, kas norisinās valstī. Mums ir eh, periodiskais pārskats, kas tiks pieņemts Ženēvā pēc pāris mēnešiem arī par ekvatorālo Gvinēju. Tas notiks nākamā gada jūnijā. Domāju, ka tā ir vēl viena lieliski iespēja eh, arī Eiropas Savienības locekļiem izteikties par to, kas notiek ekvatorālajā Gvinējā un uh, nākt klajā ar atbilstīgām rekomendācijām. Pirms četriem gadiem šādas rekomendācijas tika izstrādātas, tās pilnībā ignorētas, tās nav īstenotas ekvatorālajā Gvinijā, to nav darījis valdība. Nu, lūk, vēl viena lieliski iespēja doties uz Ženēvu un pateikt, ko jūs domājat, eh, izteikties pret šo situāciju. Nu, jūs jau droši vien tāpat arī zinat, kas notiek ar izmeklēšanu Francijā un ASV. Francijas gadījumā ir uzsaukts, iz, izdots starptautiskais arestu orders pret atsevišķiem prezidenta ģimenes locekļiem. Tas ir arestu orders eh, un cerams, ka ES misija varēs to arī izpildīt, pārliecinoties, ka aresta eh, mērķi tad tiek attiecīgi arī arestēti un cerams jūsu dienesti sadarbosies un palīdzēs saukt pie kārtības Parīzē šos pārkāpējus aktīvu konfiscēšana, vīzu liegums būtu vēl tādi pasākumi, ko varētu īstenot. Jūs, lai padarītu ekvatorāls Gvinējas valdībai daudz grūtāku dzīvi, um, tātad arī, nu, konfiscēt aktīvus, gal galā jau viss tās līdzekļi, kas tiek Ekvatorā Gvinē nolopīti, jau tiek glabāti bankās ASV, Eiropā un citur, kur, un tāpēc, cerams, arī šajā ziņā jūs varat palīdzēt iesaldējošos aktīvus, liedzot korumpētajiem ierēģiem piekļuvušiem aktīviem valstī un tam līdzīgi. Nu arī šā gadījumā, protams, pilsoniskai sabiedrībai ir vajadzīgi resursi, lai rīkotos 2016. gadā Mm, atkal notiks prezidenta vēlēšanas. Vēl viena iespēja gāzt valdību, respektīvi nomainīt valdību, bet visdrīzāk valdība jau atkal izturēsies dažādi ļaunprātīgi par citzīvotēm, neļaus viņiem izteikt savu viedokli. Un arī te Eiropas Savienībai varbūt vajadzētu mēģināt tomēr atbalstīt cilvēktiesību aktīvistus valstī, opozīciju valstī, eh, nosūtīt misiju, lai uzraudzītu vēlēšanas, lai nenotiktu vardarbība pirms vēlēšanu posmā. Domāju, vēl viens veids, kā Eiropas Savienība var atbalstīt procesus, ir pārliecināties, ka arī valsts iekšienā ir spēcīgas balsis, kas izsakās pret režīmu. Mums nav neatkarīgu avīžu šajā valstī, nav neatkarīgu radio, televīzijas kanālu un tā tālāk. Šai valstī uh, nav normāls demokrātiskas žurnālistikas. Uh, nu, manuprāt, tā ir tāda, tāda kad mirusī paudze, mirusī sabiedrība, un tā tas arī būs, ja ne, nemēģināsim uh, Uh, apmācītu blogerus, tātad interneta lietotājus, nenāksim klajā ar kaut kādu veidu pārēdēm no malas, kas ļaus piedāvāt informāciju iedzīvotājiem uz vietas. Ir virkni dažādi veidi, kā to varam darīt, un cerams, ka ar jūsu atbalstu mēs varēsim tiešām šīs iespējas arī tālāk izpētīt. Paldies! Paldies, Alikants kungam, saka priekšādātāji, paldies par jūsu rekomendācijām, paldies par jūsu sniegto analīzi. Tagad uzklausīsim ārējās darbības dienesta pārstāvi, ko dara viņi attiecībā uz šo valsti. Cerams, varēsiet izteikties pavisam īsi, jo šķiet debatēm laika mums nav. Es priecājos, ka šeit ir arī vēstnieks Karmelo Navonča šajās debatēs. Paldies, ka esat ieradies. Vai jūs vēlties izteikties? Nu, trīs minūtes, nevairāk. Bet vispirms uzklausīsim ārējās darbības dienestu, un tad uh, arī beigsim šīs debatas. Korejas kundze. Thank you, chair, uh, and thank you to... Paldies priekšādātāji, paldies Alikants kungam par ļoti interesantu analīzi un prezentāciju attiecībos situāciju ekvatoriālajā Gvinējā. Eiropas Savienība cieši seko līdzi vēlēšanu procesam, kā rezultātā, eh, nu, lūk, 28. maijā tika ievēlēti eh, dažādi mm, pārstāvi. Mēs esam ļoti uh, nobežījušies par šīm apsūdzībām, kas tiek izteikts attiecībā uz opozīcijas pārstāvju arestiem pirmsvēlēšanu periodā, tāpat arī par šo aizliegumu īstenot opozīcijas manifestāciju pirms vēlēšanām un pēc tam. Augstais pārstāvis ārējās darbības dienas ietveros gan nav kompetents, lai izvērtētu, vai šīs vēlēšanas bija vai nebija leģitējas, jo uz valsti netika nosūtīta ES vēlēšana novērošanas misija, un šajos apstākļos ir ārkārtīgi grūti izvērtēt, kāda tad šie procesi patiesībā ir bijuši. Un tie jaunumi, par ko mūsu info, kas notika ieviešot 2011. gada konstitūcijas iet, ietvaros, radīja, protams, milzīgu cerību par to, ka valsts ir demokratizācijas process. Tomēr šķiet, ka šīs rekomendācijas netika pilnībā īstenotas arī šo vēlēšanu laikā, kas norisinājās šogad. Kopējā cilvēktiesības situācija Ekvadorijā, Gvinējā joprojām rada bažas un nopietnas un ir ļoti problemātiski. Mēs turpināsim sekot līdz situācijai. Uh, Un mēs varam tikai un vienīgi cerēt, ka varēsim ļoti strauju sākt politisku dialogu ar jauno izpildvaru, tikko tas būs iespējams, un vērs, pievērsīsimies tādiem jautājumiem kā cilvēktiesības un politiskām un pilsoniskajām tiesībām, arī ekonomiskajām un sociālajām tiesībām. Jāsaka, ka nekāds formāls politisks dialogs šobrīd vēl nav norisinājies valstī. Tas tāpēc, ka kopš 2009. gada decembra eh, joprojām nav arī ratificēts Kotonu nolīgums. Tomēr mēs strādājam pie cilvēktiesību stratēģijas attiecībā uz ekvatoriālo Gvinēju, un atbildīgais pārstāvis šobrīd pat ir šajā valstī misijā, un mēs tiešām ceram, jo mums nav arī delegācijas šajā valstī, būs e, atgrieziskā saikne, ko šis pārstāvs varēs sniegt, un mēs meklējam veidus, kā tālāk sadarboties ar pilsonisko sadarb sabiedrību vien, visos iespējamos veidos. Mēs strādājam pie šī jautājuma un ceram, ka arī šī cilvēktiesību stratēģija attiecībā uz valsti mums palīdzēs un tiks pieņemta turpmākajos mēnešos. Paldies! Thank you, and I... Paldies. Vēlos pateikt arī Alikānas kundzgam, tad Eiropas Savienība, protams, ļoti lielā mērā atbalsta pilsonisko sabiedrību un savas teikt, ka no mūsu komitejas puses mēs regulāri uh, piedalāmies ANO cilvēktiesību padomas darbā. Un mēs arī eh, vēlamies eh, risināt jautājumus, kas ir saistīti ar cilvēktiesību jautājumiem Ekvatoriālajā Gvinējā. Un tagad eh, došu vārdu Vaisnieka kungam, jūs tiek dos vārds uz trīs minūtēm, lūdzu. Senjorā prezidentā, senjores, senjores. Priekšsēdētājs kundze, cienītie deputāti. Gribu teikt, ka ir uh, Eiropas komisijas pārstāvi viesojušies uh, mans pārstāvētajā valstī. Ir vesela kārta jautājumu, par kuriem tiek runāts. Un e, mēs redzam veselu rindu pozitīvu uh, ieguvumu mūsu valstī ja runājam par um, eh, privās tirdzniecības līgumu, bet, nu, līgums, protams, ir saistīts ar to, ka abām pusēm ir, uh, eh, zināms, priekšnācības, kas no tā izriet. Tiek runāts par cilvēktiesībām, par starptautiskām normām, kas tiek veicināts uh, visā pasaulē. Pie tā nodara uh, konfliktu risināšana, nabadzības novēršana un konku, uh, terorismu apkarošana. Mūsu valstī notika ļoti veiksmīgas vēlēšanas 26. maijā. Tā rezultātus atzina konstitucionālā tiesa. Tās bija ļoti mm, būtiskas vēlēšanas. Vēlēšana rezultāti un arī novērotāju vērtējumi bija ļoti pozitīvi. Ir ļoti žēl, ka Eiropas komisija nav nosūtījusi ekspertu grupu. Būtu um, bijis ļoti um, veiksmīgi, ja uh, būtu nosūtīti novērotāji. Protams, ka man valsts nav uh, īsti, protams, perfekta, bet mēs iesaistamies dažādos uh, projektos, mēs cīnāmies pret. Uh, pārkāpumiem. Mēs arī esam gatavi strādāt pie tām problēmām, uz kurām ir norādījusi ANO. Ir izstrādātas programmas, to aptvērums ir no 2013. līdz 2017. gadam. Mēs balstamies uz cilvēktiesību pamatā principiem vēlēšanas. Uh, notika 2012. gadā. Un es gribu īpaši uzsvērt, ka runa iet par labu pārvaldību, par cilvēktiesību aizsardzību. Mēs zinām, ka a, tam ir nepieciešams noteikts laiks, lai a, arī varētu runāt par pirmajiem rezultātiem, Mēs varam atsaukties tikai uz ANO attīstības programmas statistikas datiem. Mēs ieņemam 128 vietu no 187 kopumā. Ekvatoriālā Gvineja Āfrikā ir tiešām nu, tādā uh, Uh, vidējā uh, pozīcijā mums ir um, dati, ko ir uh, tādi uzticami avoti, piemēram, Global Pace Index, UNESCO un citi. Priekšsādātāja lūdzu noslēgt uzstāšanos. Runātājs turpina. Tātad mēs strādājam ar infrastruktūras jautājumiem veselības aizsardzības jomā. Uh, cenšamies cīnīties pret malāriju un arī mirstību no tuberkulozes. Tās ir ļoti nozīmīgas programmas. Es ļoti labprāt būtu uzstājies vairāk un stāstījis vairāk, taču mēs ceram priekšsēdētāju pārtrauc runātāju. Nākošais darba kārtības punkts ir paredzēts, un uh, mums nebūs vairs pieejams tulkojums. Un, uh, es lūdzu jūs to, ko jūs vēlaties mums teikt, un uh, pilnu uh, jūsu uh, statementu iesniegt uh, rakstveidā, tad mēs to izdalīsim. Paldies, paldies arī Likantes kungam Vašingtonā. Un lielāko daļu no ieteikumiem mēs uh, ietverstim. Right Vairs es jums nevaru ļaut runāt. Un tagad esam kļuvi, nokļuvuši līdz pēdējiem ļoti svarīgiem darba kārtības punktam par Stokholmas programmas vidustermiņu pārskatu. Mēs eh, runāsim par Bicepa kunga eh, ziņojumu projektu. Viņš ir eh, autors ziņojuma projektam par Stokholmas programmas termiņu vidusposmu pārskatīšanu. Jūs pagājušajā nedēļā saņēmāt tulkojumu visās valodās, un es vēlētos arī apsveikt referenta kungu ar šo ļoti visaptvarošo ziņojumu projektu, kurš skar dažādas ļoti sensitīvas jautājumas ārējā. Uh, Um, darbībā saistībā ar mērķi, lai eh, tiktu ievērota konsekvence Eiropas Savienības eh, iekšējā un ārējā politikā. Un ziņojuma eh, projekts arī ņem vērā mūsu pēdējo diskusiju rezultātu attiecībā uz migrantu cilvēku tiesībām, kā arī uz citiem jautājumiem. Un tagad, Bicep kungs, lūdzu, es jums dodu vārdu, lai jūs mūs iepazīstinātu ar savu ziņojumu projektu. Paldies, priekšstādātājs Konze, paldies par jūsu iedrošinošiem vārdiem. Paldies ar lielu uh, interesi vēlos iepazīstināt jūs ar Stokholmas programmas vidustermiņu pārskatu. Šeit ir nākošie būtiskākie uh, punkti, kurus esmu nolēmis uh, jums piedāvāt. Es esmu droši, ka dažādie uh, grozījumi, ko iesniegsiet, uzlabos šo dokumentu. Nu, pirmkārt, lielākai koherencei jābūt starp iekšējām un ārējām programmām. Mēs nevaram norādīt uz to, kas netiek darīts ārvalstīs, ja nedaram to paši. Un varam likt citiem darīt to, ko nedaram paši. Šī iemesla dēļ es domāju, ka mums ir jārunā par eksternalizāciju, par migrācijas politiku un par robežu pārvaldību. Aizvien vairāk patvērumu pieprasījumu tiek iesniegti uh, un uh, migrācijas uh, jautājumu risināšana nav veiksmīga. Šī iemesla dēļ es domāju, ka Eiropas Savienībai un ES nevajadzētu uh, parakstīt brīvības tiesiskumu un drošības nolīgumus ar trešajām valstīm, kur ir palielināts risks cilvēktiesību pārkāpumiem. Tās ir pamattiesība jautājums un valstīs, ar kurām mums ir līguma, tad šie noteikumi ir ļoti strikti jāievēro. Ja Un noslēgumā es eh, lūdzu komisiju eh, konsultēties ar eh, parlamentu pirms Frontex parakst līgums ar trešajām valstīm. Tam ir jāsniedz adekvēta aizsardzība, lai garantētu to, ka cilvēktiesība normas tiek pilnībā ievērotas. Nākošais. Es domāju, ka pamattiesības uh, un drošības jautājumiem. Tie ir tie, kam ir jābūt migrācijas politikas prioritāšu skaitā. Tādēļ, ka pamattiesības ir piekrīt visiem cilvēkiem, migrantiesības, vai tie ir legāli vai nelegāli, tām ir jābūt mūsu prioritātei. Jo pamat uh, principu un pamatiesību jautājums uh, uh, vietās, kur tiek uh, turēti migranti, ir jāievēro tieši tāpat. Es gribu uzsvērt arī to, ka jārespektē mūsu līgumos readmisijas princips. Tas ir tas princips, ko aizstāvam arī mūsu valstīs. Un es lūdzu, lai. Uh, ekskluzīvās klauzulas nebūtu readmisijas līgumos iekļauts attiecībā uz repatriešanu. Bez tam ir jāaizstāv tie, kas cīnās par pamatiesību ievērošanu. Es domāju, ka mums absolūti nepieciešams ir jāpiešķir steidzamās vīzas un jātīsta uh, tiem cilvēkiem iespēja uzturēties eh, izveidotajās eh, apmetnēs, eh, kas ir cilvēktiesība aizstāvi. Bez tam es domāju, ka visās es kandidātu valstīs un kaimiņu valstīs ir jāizmanto labākā pieredze. Bez tam es domāju, ka mums jāsniedz ir spēcīgs uh, signāls, lai dalība valstis ratificētu starptautiskās konvencijas, uh, par visu migrantu strādnieku eh, un to ģimenu eh, tiesību eh, ievērošanu, jo tas arī ir pamat princips cilvēktiesību redzamībai. Un noslēgumā, dārgie kolēģi, prioritātes, kuras es mēģināšu aizstāvēt, izstrādājot šo atzinumu, un es esmu jūsu rīcībā, lai uzklausītu jūsu uh, uh, priekšlikums. Tas uh, tik tālu, ko gribēju teikt, uh, priekšsēdētais kundze. Gomešs kundze vēlas uzstāties par šo jautājumu. Es gribētu uh, teikt paldies uh, mūsu kolēģiem Bisepkungam par viņa uh, ļoti uh, labi izstrādāto projektu. Un, uh, Tas ir jautājums arī par mūsu atbildību attiecībā uz migrācijas kontroli, tāpat arī cilvēktiesībām un trešajām valstīm, ar kurām mūs saista tādas īpašas eh, saiknes migrācijas jomā. Es domāju, ka ir ļoti eh, pamatoti tie punkti, kurus eh, mūsu kolēģis uh, Uh, uzsver un uh, pamatot ir arī tie ieteikumi, ko viņš saka. Un mans pienesums būtu tāds, ka mm, būtu nedaudz jāpaplašina afet viedoklis, lai iekļautu citus aspektus, kas ir Stokholmas programmas ietvarā. Jo ir arī cilvēktiesību jautājumi. Tāpat arī līguma uh, uh, par uh, cilvēktiesībām ar trešajām valstīm, piemēram, drošības jautājumi, kiberdrošība, uh, terorisma apkarošana. Jautājums par rīcības plānu un citiem jautājumiem. Tāpat arī daži a, aspekti saistībā ar Eiropalu un Eirojust darbību. Bet a, mans mērķis, protams, nav mazināt a, to, kas ir, ir paveikts, bet īpaši vēlos uzsvērt to, ka šis darbs ir paveikts izcili labi. Paldies! Q, Anna Gumes, now the other... Paldies, Gameša kundzei. Tagad eh, dosim vārdu citiem mēda referentiem. Bārija kundzei no tās partijas grupas, kā arī Donska kungam no Altas grupas, kā arī Veržjā kundzei no uh, eh, Goja grupas. Un es uh, pieļauju, ka, Visēv kungs, jūs uh, tagad saņemsiet daudz vairāk uh, informācijas no citu kolēģu puses. Un tagad vai vēlāk jūs varēsiet apdomāt Annas Gameša teikto par to, ka viņas mērķis ir arī Eh, paplašināt eh, atzinuma aptvērumu, kā arī iekļaušos jautājums eh, par cīņu pret terorismu un kiberdrošību. Un pirms es jums došu vārdu, no sākuma uzklausīsim arī pārstāvis no Tieslietu ģenerāla direktorāta. Vaisenfield kungs, lūdzu, jums ir tāds vārds. Paldies! No sākuma vēlos pateikties eh, par eh, šo atzinumu par Stokholmas programmu. Es zinu, ka tas ir saistīts ar eh, darbu, kas rīt trīs komitejās, Libe, Afko un Jurija komitejā. Šis komitejas sastrādājas pie šī dokumenta, un mēs esam iepazinušies ar šo te projektu vakardien. Mēs arī vēlamies mudināt šo komiteju Eh, ne eh, tikai tātad, eh, balstīties uz jau sasniegtā, bet skatīties arī uz priekšu, tā lai parlaments un komitejas pilnībā apzinātos, kāds ir jaunais institucionālais ietvers, uz kā balstīsies nākotnes programma. Komisija uzskata, ka, piemēram, tieslietu uh, politika tagad ir visas uh, savienības uh, rīcība politikā, un uh, parlamentam ir tādas paštiesības kā padomē šajā procedūrā. Un tāpēc nepieciešams parlamentu spēcīgi iesaistīt arī nākotnes programmā šajā kontekstā. Un tagad es vēlētos uh, atsaukties uz uh, trīs uh, atzinumu punktiem. Es tos uh, apkopošu. Tad, uh, uh Otrais un vienpadsmitais uh, punkts, kur saistās ar ārējiem jautājumiem. Uh, Vēlētos eh, apsvērt, ka komisija piekrīta tam, ka ir ļoti svarīgi, lai būtu kontinuitāte starp eh, to, ko Eiropas Savienība ir darījusi eh, tad, tad, savu robežu iekšienē un ārienē. Tomēr svarīgi arī jautājumi sasībā ar trešajām valstīm, arī sasībā ar ārējā darbības dienestu kompetenci, kuram ir pašām sava pieeja strateģiskajam ietveram cilvēktiesībām. Un komisijai ir arī pašai sava strateģija attiecībā uz uh, Eh, cilvēka eh, tiesībām un cilvēktiesību hārtu, tās ir jāievēro visās Eiropas Savienības eh, rīcība politikās, gan iekšējās, gan ārējās. Un komisija arī vēlas garantēt, lai visas ārējās darbības, ko veic Eiropas Savienība, pilnībā ievēro cilvēktiesības. Otrs aspekts, par kur vēlos komentēt detalizēti. Astotais punkts saistībā ar pamatiesību aģentūru kopumā mūsu attieksme ir eh, pozitīva pret kandidātu valstu piedalīšanos un Rietumu eh, Balkānu valstu eh, dalību aģentūras darbā, tāpēc, ka to arī. Tas arī ir, ir paredzēts līgumā, un, piemēram, Horvātija bija locekla ar novērtāju statusu līdz 2011. gadam, un komisija arī iesniedza arī bijušās Maķedonijas, priekšlikums par bijušās Maķedonijas dalību Un e, kaimiņvalstu e, dalība nav paredzēta. To neparedz e, pamatotiesība aģentūras statūti, un šobrīd tas nav iespējams. Tomēr mēs mudinām ārējās darbības dienestu izmantot pamatotiesības aģentūras publikācijas, jo tas var sniegt ļoti svarīgu informāciju par to, cik ļoti specifisks ir pamatiesības un kāda ir to situācija arī Eiropas Savienības dalībvalstīs. Paldies! Un tagad visat kungam jums teiktots ehm, tātad eh, vārds. Paldies priekšsādātāji. Jā, protams, šajā pirmās prezidentācijas laikā ir bijuši, zinām, ierobežojumi. Nu, arī attiecībā uz to, kādā formulējumā esmu paudz savu atzinumu, bet pilnīgi noteikti ņemšu vērā tos novērojumus, ko jūs izteicāt. Un tad kopīgiem spākiem, cerams, mums izdosies šo atzinumu projektu tālāk arī uzlabot. Es tāpat arī dzirdēju novērojumus, ko izteica komisijas pārstāvis un ārējās darbības dienests. Attiecībā uz šīm kaimiņu valstīm, jā, mēs izpētīsim šo jautājumu kopīgiem spēkiem. Un tad, cerams, situāciju varēsim arī uzlabot. Paldies! Liels paldies, saka priekšādātāji! Nu tad ļaujiet man jums tikai pastāstīt, kāds ir laika grafiks. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 16. jūlijas, 12. dienā. Tālāk sanāksme ar ēnu referentiem sekos par kompromisu apspriešanu eh, Strasbūrā, tas ir 37. nedēļā, un tad tālāk grozījums apspriedīsim komitejā šeit apakškomitejā kopā ar AFET 18. septembrī, un tas varbūt arī ir tas mirklis, kad ārējās darbības dienests varētu ierasties pie mums un komentēt šo atzinumu tā gala stadijā, un balsojums AFET būs 24. septembrī, un esam paredzējuši balsojumu par pašiniciatīvas ziņojumu Lība komitejā organizēt 41. nedēļā Strasbūrā. Lūk, liels paldies visiem, kas strādājat pie šī ziņojuma. Paldies tehniķiem, saka priekšādātāji, saka paldies arī tulkiem, ka palikāt mirklīt ilgāk. Tas tiešām bija ārkārtīgi nepieciešami. Un paldies jums, ka jūs devāt savu ieguldījumu šīs pēcpusdienas darba programmas īstenošā. Rīt darbu atsākam pulkstens desmitos.